Ladies and gentlemen, good afternoon. Dāmas un kungi, labdien! Es vēlos atklāt eh, šīs dienas transporta un turisma komitejas sanāksmi. Jūs priekšā cerams, ka jums visiem ir eh, darba kārtības projekts šīs dienas sanāksmē. Un pirms mēs apstiprinam šo sanāksmes eh, darba kārtību vai noraidam, uh, Atgādinu jums, ka šo sanāksmi pārraida tiešsaistē. Un turklāt šodien esam saņēmuši arī mūsu rīcībā tādu nelielu bukletu, kur par šo jauno kārtību, par tiešsaistes pārraidēm viss arī ir aprakstīts. Jautājums tagad par darba kārtību. Vai ir kādi papildinājumi? Ja papildinājumu nav, tad uzskatu, ka darba kārtība ir apstiprināta un tālāk aicinu jūs apstiprināt iepriekšējo sanāksmu protokolus. Vai ir kādi komentāri par protokoliem? Ja, protokoli, ja komentāri par protokoliem nav, tad arī tie ir apstiprināti. Nākamais jautājums mūsu darba kārtībā. Ziņoš, ziņošanas formatātas kuģiem, kur pienāk ostās, lai attiet no tām, ziņojums sagatavojas Sterksa kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji! Pirmkārt, vēlos eh, sirsnīgi pateikties eh, kolēģiem, kas līdzdarbojās ar manīm šī ziņojuma projekta sagatavošanā. Kopumā jāsaka, ka mēs eh, strādājam atbilstoši nostāju, kas provizoriski tika izstrādāta komitejā. Nu, ir pāris grozījumi, par kuriem vēl nav īsti skaidrības, bet kopumā jāsaka, ka ir diezgan liela vienprātība par šo ziņojumu. Ir skaidrs, ka ir jāvienkāršo administratīvās procedūras, kas saistās ar eh, ziņošanas formātātiem kuģiem. Tas nu tā kā būtu skaisti, un nu, tieši kādā veidā tas notiek. Dažas eh, tehniskās nianses tās atklāšu nedaudz vēlāk, un par tām būs arī grozījumi. Tātad, ar ko tad saistās grozījumi? Pirmām kārtām šī dokumenta darbības joma. Paldies Marinesko kungam par viņa iesniegtiem grozījumiem. Tieši ar šo jomu tie saistījās. Nu, jāsaka, ka gan pagaidām manā balsojuma sarakstā pluszīmīt nav pretī Marinesko kungu, ziņ, kunga grozījumiem, jo, manuprāt, šie grozījumi nu, pamatā tomēr ir lieki. Grozījumi saistās ar tādām formātādiem, kā tad kuģiem atskaitīties par savu pienākšanu ostā un tā. Un, manuprāt, šie grozījumi ir jau noklātajās direktīvās, uz ko ir atsaucis tekstā, tad pastāvšās direktīvas diezgan saikmīgi jau risina šos jautājumus. Tālāk 15. grozījums eh, elektronisko tātad eh, ziņojumu definīcija. Tātad, eh, lai faksus nevarētu uzskatīt par elektroniskās pārraides datiem, jo gal galā faksti nu, formāli gan izmanto elektroniskos līdzekļus, bet nav pat tādiem uzskatām. Uh, nu, tas šis grozījums būtu pieņemams. Tātad priekšstādā jūsu rīcībā ir mūsu teksts, mūsu grozījumi. Šajā punktā elektroniskā pārēja, mūsuprāt, ir laba un precīzi definēta. Un es uzskatu, ka šīs grozījums labāk atspūguļo elektroniskās pārējas būtību nekā iepriekšējais teksts. Sākotnēji gan es tiku aicināts eh, pieņemt kolēģi grozījumu, bet uzskatu, ka komisijas eh, teksts ir padomas kopējā nostāja šajā punktā būtībā labāka. Tālāk piektais eh, pāns - valoda režīms. Un šeit ir piedāvās diezgan radikāls grozījums, norādīts, ka jāpalīgot pie vienas valodas, proti angļu valoda, ka tai būtu jābūt vienīgā valoda, kas tiek izmantot šajās formās, šajās veidlapās. Uh, apspriež šo jautājumu neformāli ar Spānijas prezidentūras un komisijas pārstāvjiem, un padomas eh, pārstāvi man mm, ziņoja, ka nu, šīs jautājums no politiskā viedokļa būtu ļoti delikāts. Es arī saprotu, ka tas tāds ir. Tas nav vienkārši jautājums un tāpat laikā. Mūsu sarunās ar padomu Es uzskatu, ka mums tomēr būtu jāspiež uz šo jautājumu, jo nu, tomēr nu, pēc būtības no pragmatiskā viedokļa raugoties, cilvēki jau saprot, ka būtu jāpārēc vienu valodas režīmu, ka tas no pragmatiskā viedokļa būtu vieglāk, bet, nu, protams, ka kā tas notiks, tas vēl ir atvērts jautājums. Nu, vēlos aicināt um, kolēģis atbalstīt šo grozījumu manā tekstā par valodas režīmu, tātad skatīsimies, protams, kā tas uh, ies uz priekšu un, un kādu atbalstu tas gūs, bet uh, katrā ziņā vēlos jūs aicināt to to darīt. Katrā ziņā mums, mūsu komiteja šajā jautājumā būtu jāpieņem skāri un stingri nostāja. Bet, nu, protams, jāstāv arī, zinām, vieta manevram, manevra iespējai, jo sarunas par šo jautājumu vēl turpināsies ar komisiju. Tālāk septītais pāns. Te ir vairāk grozījumi, pirmkārt par datumiem, tātad par spēkā stāšanos. Tas ir viens jautājums, ka, par kur ir iesniegts grozījums. Otrkārt, kā datora platforma, kā datora sistēmas izmantojam šim režīmam, tāda informācijas eh, apmaiņai, kā dati tiek ievadīti un tā tālāk. Un šeit es eh, aicinu kolēģis atbalstīt 2013. gadu kā spēkā stāšanās datumu, un es vēlos, lai komisija varēs paskaidrotu, kādēļ 13. Eh, gads par tādu tika izvēlēts. Jāsaka, šis nav vienīgais ziņojums, ir tāpat arī runa par grozījumu Ja tāpat arī jautājums par, eh, par muitas eh, līgumiem. Un eh, es domāju, ka komisija ir pamats piedāvāt 2013. gadu. Citu kolēģi piedāvā 15. gadu, bet, nu, es uzskatu, ka komisija varbūt šeit ir, ir taisnība. Protams, pamatā izgrozījums saistās ar administratīvo procedūru vienkāršanu, un komisija ziņo, ka vairākās jomās jau ir spēkā līgumi, kas nosaka zināms noteikums, kuriem mums šeit jāsako, un tāpēc mēs šeit tā nevaram vienpersoniski varbūt mainīt visu to, ko mums gribētos, bet katrā ziņā par datumiem runāja komisija uzskata, ka 13. gads ir realistisks datums. Un um, runājot par datorsistēmām, arī šeit šajā sakarā ir vairāki grozījumi. Un padome, padome man vēsta, ka Save CNET ir praktiski vienīgā platforma, kurā tiek apkopot visa informācija, ko dažādās komitēs iestādes saņēmušas un tā tālāk. Un ties, ka ir nepieciešams arī šis sistēmas paplašinājums, tātad uh, eh, SafeCNet pat par sevi netiek galā ar, ar, ar visiem mm, pienākumiem, un tie, tieši tāpēc ir jāsniegts uh, eh, arī attiecīgs grozījums. Tātad eh, vēl vairāki grozījumi, no nu, kurus es varētu pieņemt. Besēkungs savos grozījumos arī piedāvā, nu, piedāvā vārdu justification, pamatojums. Uh, es tomēr īsti nevaru pieņemt to grozījumu, kur Besēkungs ierosina, ka dati jā, jāsniedz tikai tad, ja attiecīgā kompānija vai persona piekrīt. Es domāju, ka šai sistēmai jābūt automātiskai. Protams, ir nepieciešama atbilstoša noteikuma, atbilstoša regulējums un atbilstoša autorizācijas process. Pretējā gadījumā sistēma kļūs vienkārši pārāk sarežģīta, tā vairs nebūs automātiski. Tātad, ja katreiz būs jā, jālūdz um, piekrišana, tad tā sistēma jau vairs nebūs automātiska. Tātad jāizstrādā pietiekami strikta autorizācijas sistēma, lai kādreiz nebūtu nepieciešams autorizēt šos datus, jo pretējā gadījumā sistēmas eh, darbība būs apgrūtināta. Un, protams, eh, eh, ir jāsniedz arī nu, pamatojums atsevišķos gadījumos, un atsevišķu datu tipi var būt arī, arī ierobežot attiecībā uz to piekļuvu, it sevišķi runa par konfidenciāliem komerces datiem, un tas arī ir kompromiss priekšlikumā atspoguļots. Tālāk par astoto punktu. par astoto pāntu, es atvainojos, par, um, tātad, um, tiesniecības nu, noteikumiem. Ir nepieciešams nodrošināt to, lai būtu maksimāli um, glūda preču aprita Eiropas Savienībā, protams, un lai to nodrošinātu, ir nepieciešams uh, um, saglabāt šo režīmu. Un attiecīgi šeit paredzēts grozījumā, ka šie kuģi atbrīvot no iespējas, ka tā basta pieprasīja pirmā pielikumā, piemēram, to informāciju. Tālāk. Nu, ir tāda aspekta, protams, kā cilvēku tirsniecība un ir citi drošības apsvērumi, kas var noteikt zināms ierobežojums. Un šādos gadījumos, protams, ja runa par tādiem apsvērumiem, tad arī, ja runa par tiem kuģiem, kas transportē uh, preces eh, savienības eh, ietvaros, tātad stabilām savienības eh, ostām, var noteikt zināms ierobežojums. Tāpat ir vairāk jautājumu, kas nav minēti mūsu grozījumos, bet kas droši vien pacelsies sarunās ar padomu. Un pavisam īsti par šiem punktiem. Tātad par kādā, par kādu valstu loku ir runa. Protams, ir daudz tādu valstu, kuriem nav jūras robežas. Un mēs alaži esam pieņēmuši nostāju, ko es joprojām aizstāvu, ka katrai valstī, kur, kurai ir jūras ostas un jūras robežas, tātad visas šīs valstis, protams, ietilps um, direktīvas darbībā. Bet tāpat arī visas valstis, uh, kurām, kurām ir kuģi, kas tiek iz, iz, izmantotas kā karoga valstis, arī tās tiks šeit ietvertas. Un, protams, ir runa arī par to, ka šī saikne ar iekšzemes uh, ostām, tātad ar, ar, ar uh, upju ostām, un šeit Vandāna kungam bija arī papildinājumi, tad grozījumi attiecībā uz to, kā ņemt vērā iekšzemes uh, um, satiksmi arī, tātad upju satiksmi. Un tas arī no, no komunikācija viedokļa ir, ir svarīgi, reizēm tad kruīz kuģi sacīsim arī um, ir iesaistīti šajā transporta apritē. Un šādos gadījumos, nu, tāda valsts kā Austrija, kurai nav uh, sacīsim, jūras robežas, es gan nezinu, vai Austrijas karoks tiek izmantots kuģniecībā, bet katrā ziņā Austrijam, nu, tad, tad šādi te transporta veidi būtu būtiski. Ir tā sauktā upju informācijas eh, kuģošanas eh, sistēma, un eh, tā var tikt saistīta ar SafeCNet, un šādā gadījumā Austrija tad arī tiktu iesaistīta šajā, šajā projektā. Nu, lūk, par to mēs arī vēl turpināsim diskutēt ar padomu, skatīsimies, vai kāds šķēršļi, lai to izdarītu vai nē. Nu, varbūt tas jums eh, šķities nedaudz provokatīvi, bet eh, es vēlos ierosināt, ka mēs, mēs eh, atbalstam Vandālēna kunga grozījums attiecībā uz valodas izmantošanu iekšzemes transportā. Esmu runājis arī ar dažādām uh, kurniecības asociācijām, ar nozars pārstāvjiem, par tātad loču pakalpojumiem. Un, uh, Loģiski pakalpojumi, protams, ir būtiski, un nekādā ziņā nedrīkst pieļaut, ka kāda grozījuma administratīvā sistēma apdraudē drošību. Un ir tās augtais izņēmums certifikāts ločiem, tātad ločiem, kas regulāri nodrošina satieksmi starp, starp divām ostām, sacīsim, un šiem izņēmumu certifikātiem, protams, jāpaliek spēkā, bet šo certifikātu piešķiršanai jābūt eh, pietiekami autorizētai un, un tātad striktai, un tieši tādēļ man dālēna kunga grozījums, kas papildina manu desmito grozījumu, arī, manuprāt, ir labs, un to varētu atbalstīt. Un eh, es domāju, ka arī sarunās mēs varētu tātad piestrādāt pie šī jautājuma. Un, protams, reizēm tiek uzskatīts, ka loču pakalpojumi ir, tā, ir tikai liekas izmaksas, ka tie vienmēr ir nepieciešami, un reizēm pat um, apgrūtina transporta pakalpojums. Bet uh, es domāju, ka patiesībā situācija ir nedaudz atšķirīga no padrošības jautājumiem. Nu, no kolēģi, es domāju, ka pie šī jautājuma mums kā parlamentam vajadzētu uh, pieturēties tātad pie loča jautājuma. Nu, lūk, tik tālu par uh, jautājumiem, par kuriem mēs runājam un sarunās ar, ar padomu, kas atspoguļot arī grozījumu priekšlikumos. Un paldies, kolēģi, jums par līdzdalību un labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Dirks, PP, Mr. Grošs. Paldies, Dirks, kungs, Grošs kungam vārds. Jā, paldies priekšsādātāji. Un nu, paldies arī mūsu kolēģiem. Mans otrs kolēģis gan nevarēja ierasties, bet eh, viņa vārdā pirmkārt vēlas pateikties eh, referentam par darbu un par pūlēm, kas ir ieguldītas, eh, lai atrastu risinājumu. Kopumā mēs pozitīvi vērtējam komisijas iniciatīvu un arī ziņojumu, bet nu vairāk jautājumu vēl jāprecisē. Un nu, pamatā runa par to, ka vienkāršošanas eh, principu, jo sevišķi Eiropas līmenī mēs noteikti atbalstam. Proti, slavenais astotais eh, pāns par, par veidlapām. Nu, šīm veidlapām ir jākalpo vienkāršošanas līmenim, Eiropas līmenim, bet arī lai izvairītos no nelikumībām un uzlabot drošību. Līdz ar to mēs esam, mēs piekrītam patreizējiem formulēm, kas attiec uz valodas jautājumu. Nu, tas tiešām ir un paliek viens uh, nu, tāds uh, relatīvi strīdīgs jautājums. Nu, es ceru, ka padomas līmenī mēs varēsim atrast uh, kompromisu par šo jautājumu starp parlamentu un, uh, un starp padomi. Nu, šobrīd es uh, nevēlētos pieslēgties vienai valodai vai kādam uh, vienpusējam risinājumam šajā jautājumā, jo, godīgi sakot, uh, šeit mēs arī bieži dzirdam, un te Vandālkungs grozījums ierosina pieņemt angļu valodu. Uh, Ja mēs skatāmies, kā tas viss ir attīstījies, un, un mēs redzam, ka varbūt tas tomēr nav labākais pamats eh, tam, lai atrastu kompromisu. Nu, ja tā, tad varbūt vajadzētu tādu, tādu kā jauktu risinājumu atrast. No vienas puses varētu būt tā viena, nu, vispār vadošā valoda, kur nevajadzētu pat nosaukt, un tad varētu būt iespējas pielāgot, ja nepieciešams, eh, tātad eh, prioritārā kārtā piešķirt eh, tad arī citu valodu izmantošanu, tādas divas vai trīs valodas vai kādas, tas ir varbūt spāņu, franču valodu un angļu varētu tāds, ka tāds mikslis, sacīsim, nu, nezinu, vai tas arī ies cauri, bet eh, katrā ziņā par to varētu domāt. Tāpat arī referents jau runāja par eh, Marinesku kunga grozījumiem, viņš jau pats par sevi runās arī, bet varbūt ar, arī tā vai tā atrisināt to problēmu, kas ir komisija. Kas attiec uz datiem, uh, uz, uz datorsistēmām. Un 2015. datums, manuprāt, būtu tomēr labāks kā stāšanās, stāšanās spēkā. Nu, ja paliek 13. gads, nu labi, mēs arī varam, varam arī tā varbūt šo trumpu izmantot, lai eh, nonāktu pie rezultātu citos punktos varbūt. Kas attiec uz datu pārsūtīšanu elektroniskā formā, šeit mēs piekrītam ierosinātam grozījumam. Uh, Un pēdējais komentārs no mūsu puses saistās ar, ar tātad loču atbrīvojumiem, izņēmumiem, ločiem, tātad šiem certifikātiem. Un šajā grozījumā mūsu prāt ir svarīgākais, lai mēs atrastu Eiropas līmenī tādu savskatām metodi, kas dod katrai valstī atbilstoši viņu īpatnējai situācijai un tiesiskiem stāvoklim meklēt konkrētu risinājumu tam, kā var atbrīvot šos ločus. Bet tādiem metodiem jābūt savskatāmām, un tādēļ Šeit mēs aicinātu atrast Eiropas eh, līmeņa risinājumu attiecībā mūsu to, lai tā tad atrastu tā, tā, tāds caurskatāms eh, risinājums, protams, lai nebūtu arī tāda galīga sadrumstotalība. Paldies! Paldies! Alkadrā kungs, eh, paldies! Un es pateicos arī referentam. Atvainojos Malino, Milano kunga vārdā, kurš ir iestrēdzis kaut kur lidostā, kaut kur Itālijā nav paspējis nokaut šo sanāksmi, diemžēl, bet viņa vārdā četri īsti komentāri. Pirmkārt, vispārīgs komentārs kopumā mēs varam pieņemt uh, referenta nostāju un centienus. Nu, par konkrētiem jautājumiem runāja piektais pants un valodu režīms. Šeit mēs vēlamies paust atbalstu referentam. Arī mēs uzskatām, ka tomēr jācenšas panākt uh, unificētu risinājumu un uh, varbūt vienas valodas izmantošanu. Un man Dālēna kunga grozījums šajā ziņā mums būtu pieņemams. Tur sacīts, ka komisijai nu, šis jautājums ir rūpīgāk jāapvērt un, un uh, jāmeklē risinājumu. Es pie galvena, gal, galējā risinājuma pagaidām nav. Ir jāizskatā tad dažādi risinājumi plus un mīnus, pirms mēs pieņemam kādu galēju risinājumu. Un noteiktos, noteiktos gadījumos tiešām būtu nedaudz eh, nu, dīvainas vienot viens valodas režīmu. Nu, sacīsim, ja būtu runa par, par diviem uh, vācu kuģu kapteiņiem, sacīsim, vai ločiem, kuri tad spiest angliski runāties tā starpā vai kā. Bet, nu jā, nu, kas attiecas veidlapā, nu šādā virzienā, protams, vajadzētu iet. Tā kā, nu, domāsim par to. Tālāk, um, spēkā stāšanās datums arī šeit mēs varam piekrist referentam. 2013. Eh, gads tiešām. Uh, mūsuprāt, ir tas eh, gads, tas datums, kurā dokuments var stāties spēkā, bet nu skatīsimies, kā ies eh, sarunas ar padomu šajā jautājumā. Un Groškungs pieminēja arī to trešo lietu, ko es gribēju minēt, desmitais eh, grozījums, tad, tad nepieciešamība at, noteikt skaidru regulatīvo satvaru, tad, tad caurskatām procedūru ločiem, tad loču izņēmumiem. Tam var piekristi, ja vien mēs vienojamies, ka tiešām šīs kopējās procedūras ir striktas un ka tām tiek viennozīmīgi sekots. Protams, šeit būs jāpanāk attiecīgi arī vienošanās par vienotu kopēju metodi, kas varētu tikt izmantot, vienlaikus arī ņemot vērā valstu un ostu īpatnības. Jo, protams, ka ir tādas ostas, kurās ir grūtāk iebraukt un kur būtu šiem ločiem ir vairāk darba līdz ar to. Tāpat laikā arī sezonālās īpatnības jāņem vērā un nu, tur paisnes nāgums un tā tālāk. Tā kā, ja mēs par to varētu vienoties, tad uh, arī šo grozījumu mēs uh, varētu atbalstīt. Un visbeidzot pēdējais uh, komentārs. Arī vēlos pateikties referentam par, par to, ka viņš ņēmis vērā Dāno kunga un mans kopēji izstrādā, izstrādā to grozījumu. Tā kā tur šie, ka viss ir kārtībā. Paldies! Paldies, zaļo vārdā Besēkungs. Merci, merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt, ka Steiks kungs ziņojums mums ir pieņemams, mums tas e, šeit ļoti labs, un mēs balsosim par šo ziņojumu. T tāpēc, ka, ja tas tik tiešām tiks realizēts, kā mēs to ceram, tad tas tik tiešām palīdzēs veicināt procedūru vienkāršošanu un tas būs tikai labvēlīgi jūras transportam. Kas attiecas uz spēkā stāšanās datumu, tad mēs aicinātu Stērks kungu uh, ieturēt uh, stingru nostāju, runājot par 2013. gada sākumu, un kas attiecas uz abiem kompromisiem, kurus viņš piedāvā attiecībā uz datu aizsardzību, tad arī tie mums ir pieņemami. Uh, Tālāk 22., 55. un 56. 6., 8., 30. un 38. grozījums. Tad mēs te piekritam ar nelielu piebildi attiecībā uz valodu. Tātad ne pēc būtības, jo mēs uzskatām, ka mums tik tiešām ir jāvirzās uz vienotu valodu. Uh, un administratīvā vienkāršošana neko nenozīmētu, ja mums nebūtu šīs te vienādā, kopīgās valodas operatoriem. Tātad mēs varētu virzīties uz kopīgu valodu, bet es arī saprotu, ka te varētu būt zinām pretestība. Tāpēc mēs turpinam eh, piedāvāt savu grozījumu attiecībā uz piekto pantu par piemērošanās laiku mazajai ostai, kur mēs esam definējuši šī te 10% starptautiskās, eh, starptautiskās kravas apjoma, lai būtu šie 2-3 gadi kur laikā osta eh, var piemēroties, lai nebūtu negodīgas konkurences starp mazām struktūrām un lielām struktūrām, lai šī te eh, kopīg, kopīgā valoda būtu pieņemama, lai visiem būtu laiks sagatavoties šim te jaunajam ritmam. Tātad neliels precizējums. Mēs to piedāvājam eh, kompromisam, un varbūt tas būtu tāds pārejas e, ceļš, bet kas attiec uz pārējo, tad mēs piekritam Sterkskungam. Thank you, Mrs. Paldies, uh, Postērs kundze. Priekšsētā pavisam īsi, jo mums bija tiešām joši, ļoti plāšas un visaptvarošas debats ar Sterkskungu nedēļas gaitā, un paldies viņam grupas vārdā par uh, pretimnākšanu un par konstruktivitāti. Daži īsi jautājumi. Pirmkārt par Marinesku kunga komentāriem un grosiem attiecībās kara kuģiem. Kopumā mēs to varam atbalstīt, bet uh, es nedomāju, ka tas būtu akurāti jāieraksta tiesība aktā, direktīvā vai re regulā, jo, cik es zinu, militāri kāra kuģi tāpat jau ir automātiski iz, izslēgti no dabības jomas. Bet tas tāds mazs komentārs. Runā par angļu valodu. Mēs šeit piekrītam referentam, Sveksta kungam. Jautājums ir par drošību jo mazāk neskaidrības, jo ma mazāk uh, pārpratumu, jo lielāka drošība arī attiecība transporta laikā uz kuģiem. Tā kā mēģis noteikti ir adekvāts. Tam ir jāseko. Protams, tas nenozīmē, ka kuģa apkalpi runās tikai vienā valodā. Protams, viņiem būs brīvi izmantot savas valodas. Tā kā šeit mēs atbalstam referentu nostāju. Jāsaka gan, ka mūsu viedoklis atšķiras attiecībā uz spēkā stāšanās datumu. 2015. datums mūsu grupai būtu pieņemamāks. Vissevišķi tādēļ ir nodrošināt, ka dalību valstīm ir jādod iespējas eh, sameklēt attiecīgo budžetu un arī tātad direktīvu, direktīvas eh, prasību iestrādē prasīs arī izmaiņas eh, IT tīklos un tā tālāk un, un, un papildus izmaksas. Bet katrā ziņā rīt no rīta, kad balsosim, mums būs neliels domstarpības kopumā. Kopumā mēs noteikti paldīsim atbalstu un balsosim par referents sagatavotas viņiem. Paldies! Rikē kungs, lūdzu! Euh. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos vispirms apsveikt Sterskungu par lieliski sagatavoto ziņojumu par sarežģītu jautājumu. Man būtu daži komentāri, un es ierosinātu arī e, dažus grozījumus pats savos grozījumos. Tātad vispirms, kas attiec uz šo delikāto jautājumu, valodas jautājumu, es domāju, ka ir atšķirības starp kopīgu valodu un atsaucas valodu. Mēs uzskatām, ka atsaucas valoda ir nepieciešama visu iepriekš minēto iemeslu dēļ, bet tas nav tas pats, kas kopīga valoda. Jo, protams, ka uh, kādā brīdī e, notiks arī šī te apmaiņa, kas būs e, nīderlandiešu valodā, vācu valodā. Būtu jocīgi, ja cilvēki, kuriem ir kopīga valoda, sazinātos citā svešvalodā. Un šīs direktīvas mērķis tomēr ir vienkāršot. Un tas noteikti radīs problēmas. Un tas nevienu nepārsteigs, ja es teikšu, ka uh, Francijā, piemēram, šī direktīva nebūs savietojama ar konstitūciju, tātad te radīsies zināmas problēmas, un tāpēc konsekvences uh, nolūkā es vēlētos piedāvāt atsaukt pats savu grozījumu uh, numur 38, bet paturēt grozījumu numur 50, jo, kā minēja Matthew Grošs, mūsu koordinators, tā ir nostāja, kas mums ļaus uzsākt sarunas ar uh, padomi. Uh, Šo te nostāju, starp citu, ir izstrādājis pats referents, kas mums ļauj, kas mums paver ceļu nākotnē. Un līdz ar to mēs nepieņemam lēmumu par labu vienam vai citam. Otrakārt, es piekrītu referentam un, un piedāvāju atsaukt 48. grozījumu, jo šīs te diskusijas, kas ir bijušas ar eh, komisiju un padomu, ir ļāvušas virzīties uz priekšu, un es domāju, ka mēs pilnībā tam piekrītam. Uh, un viņa priekšlikums noteikti ir labāks vēl nekā mūsu grozījums. Es vēlētos atsaukt arī savu grozījumu numur 40, pēc tam, kad es dzirdēju to, kas tika teikts par ločiem, jo mēs neuzskatām, ka tas būtu eh, nederīgs grozījums, bet tas varbūt nav vietā šī ziņojumā, tik tiešām. Un vēl divas lietas. Ja būtu iespējams, es vēlētos, lai mēs eh, grozītu 32 grozījumu un pēc 2013. datuma, kur uh, ir, lai mēs varētu balsot atsevišķi par pirmo daļu un otro daļu, tātad mums būtu atsevišķi pa, balsojums pa daļām. Un kas attiecas uz datumu, tad es piekrītu Fosters kundzes teiktajam. Es domāju, ka visi vēlas, lai mēs pēc iespējas ātrāk īstenot šos noteikumus, bet te ir arī. Uh, zināms taks, taktisks jautājums. Vai mums būtu jāiet ar maksimālo pozīciju pie padomas, sakot, ka šis te 2013. gads, eh, ņemot vērā to, ka padoma vispār runā par 2007. 17. gadu. Un tā tad eh, šis te 2015. gads varbūt būtu realistiskāks risinājums Un, kā jau teica Fosters kundze, mēs ņemtu vērā arī tī tehniskos aspektus, kas saistīti ar šīs sistēmas īstenošanu, jo ir grūti jau iedomāties pašreizējā situācijā. Tātad varbūt mums vajadzētu e, iet ar tādu ekstrēmāku situāciju, lai mēs pēc tam atteiktos no diviem gadiem. Vai arī varbūt mums būtu jāiet ar nostāju, ka tam būtu jābūt 2015. gadam, bet par to noteikti vēl ir jādiskutē. Paldies! Lielas paldies, eh, vicepriekšsēdētājs Vandālins. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikt savu pateicību par eh, konstruktīvo sadarbību, kāda mums ir bijusi. It īpaši, eh, ja runa par šiem uh, loču izņēmumiem. Es varētu atbalstīt jūsu izteikto priekšlikumu. Es gribētu lūgt tautas partijas grupu vēlreiz izskatīt manus grozījumus par valodas lietošanu. Es eh, šeit rīkojos ļoti piesardzīgi, nevēlējos izdarīt lielu spiedienu. Es vēlējos, lai komisija paskatītos uz šo manu priekšlikumu. Es, protams, saprotu, ka Rāvīja kungu nav jēgas, ja divi cilvēki, kas runā vienā valodā, pēkšņi sāks lietot svešu valodu. Taču esmu iesniedzis šos grozījumus, jo ir bijis diezgan daudz avāriju. Daudz negadījumu īsnībā cilvēki pat ir gājuši bojā, tāpēc, ka vienkārši ir bijis grūti sazināties. Nav bijusi noteikta kopīga valoda. Tieši tāpēc eh, vajadzīgā rīcība nav veikta pietiekami ātri un ir notikuši šādi negadījumi. Es gribētu lūgt jūs vēlreiz paskatīties uz šo priekšlikumu. Es gribētu aicināt jūs grupu izskatīt šo iespēju rītdien, kad eh, notiks balsojums. Marinēsku kungam vārds. Paldies, priekšsādētāji. Es vēlētos lūgt komisijas pārstāvam izskaidrot sekojošo. Tas attiecas uz manis iesniegtajiem grozījumiem. Konvencijā ir noteikts. Konvencijā ir eh, teikts šādi. Tātad kuģu ienākšana un iziešana no ostas. Te ir runa par ienākšanu ostā un iziešanu no ostas. Es gribētu jautāt, vai šeit varētu pielikt vārdu arī uzturēšanās ostā tā lai direktīva atbilstu konvencijai. Es gribētu atgādināt, ka konvencijā ir pat vesela sadaļa, kur ir runa par e, kuģi ienākšanu ostā, uzturēšanos ostā un iziešanu ostas. Nākamais kara kuģi un cita veida kuģi. Šajā pašā konvencijā ir ļoti skaidri noteikts izņēmums attiecībā uz kara kuģiem, taču direktīvā tajā pašā laikā ir uh, kuģa definīcija, kur ir teikts, ka tas ir uh, tāds uh, jūras transporta līdzeklis, uh, kas pieder jebkuram kuģa veidam. Es domāju, ka mums vajadzētu precizēt direktīvā iekļauto definīciju. Tieši šī iemesla dēļ es iesniedzu savu grozījumu, lai mēs no direktīvas pilnīgi skaidri izslēgtu karakuģus. Paldies Marinesko kungam, komisijas vārdā tagad Karamicas kungam vārds. Thank you, thank you, Mr. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies par eh, šīm ļoti noderīgajām diskusijām. Īpaši vēlētos pateikties referentam. Viņš ir ļoti labi izanalizējis šo svarīgo jautājumu. Mēs zinām, ka viņš ir ļoti labs speciālists šajos jautājumos. Un viņa ziņojums noteikti ir ļoti loģisks un saprotams. Es domāju, šeit ir trīs, četras galvenās problēmas, kas izriet arī no diskusijām. Pirmais ir uh, datums. Protams, būtu ļoti prātīgi teikt, ka tas ir 2013. gads, te mēs varētu iebilst padomē. Šeit ir divi tehniski iemesli, divi juridiski teksti kur uh, dalībvalstīm ir jāpiemēro visas tehnoloģijas, visa informātikas, visas informātikas sistēmas un tā tālāk. Tā ir uh, tā, tāda satiksmes direktīva, vai arī direktīva, ar kuru tiek piemērots SafeCNet. Tad dalībvalstīm ir jāizsniedz savas nostājas, viņām ir vajadzīga visa informācija un tā tālāk. Mm, es domāju, ka mums ir 714 e, stacijas, kurām ir jāsaņem šī informācija Eiropas Savienībā. Tās visas ir saistītas ar EMSA centru Lisabonā, tātad uh, Eiropas jūras drošības aģentūra centru Lisabonā, un tāpat ir arī centri Baltijas jūrā un citur. Uh, Jāsaka, ka mums jau ir ļoti laba uzraudzības sistēma, kas eh, ļauj mums eh, apmainīties ar satiksmes informāciju. 2013. gadā ir eh, noteikts, ka ir jāsāk darboties muitas sistēmām. Tātad apvienojot šīs divas sistēmas, mēs varētu nodrošināt, ka informācija par precēm, kas tiek transportētas, tās ir arī bīstamās preces, mums ir arī direktīva par uh, SafeCNet. Tad uh, tehniski runājot, jau pastāv pienākums dalībvalstīm nodrošināt infrastruktūru, kas attiektos uz šo konkrēto direktīvu. Tas nozīmē, ka nav nekāda iemesla ieguldīt papildu naudu infrastruktūrā, un līdz 2013. gadam tas noteikti ir izdarāms. Padomē mums bija ļoti gara diskusija, mēs diemžēl zaudējām šajās diskusijās, bet mēs ceram, ka parlaments mums ļaus nodrošināt daudz ātrāku ieviešanu, jo pretējā gadījumā nav nekādas jēgas um, vienkāršot šo, šo situāciju tā kā, tāds, kāds ir šīs direktīvas mēķis. Nākamais uh, karstais jautājums, kur nav atrisinājuma, ir valoda. Es atkal varētu sniegt uh, jums informāciju par uh, tehnisko pusi pašlaik var teikt, ka visi dati, kas tiks pārādīti, un tātad tas ir pats galvenais veids, kā notiks informācijas apmaiņa starp kūģi un piekrastes iestādēm, tie tātad šie dati. Dati uh, ir parastajā komunikāciju valodā, kas mūsdienās tiek uz plašāk pielietot, un tā ir angļu valoda. Uh, Tātad es domāju, ja runa par kopīgu valodu, tad mums ir jāatcerās arī par jū, jūras, par starptautisko jūras organizāciju. Gal galā tur arī jau ir noteikti kopīgā valoda. Manuprāt, referents jau ir ieteicis attiecīgo formātu, un praksē tas nozīmē, ka tiks izmantotas dažas Eiropas valodas, kas jau tagad tiek izmantotas eh, jūrniecībā. Protams, ka kopīgā valoda ir angļu, bet eh, dažos gadījumos tiek izmantot arī franču. Es domāju, ka mēs jau redzam, ka solas jau ir ieteikts, ka angļu valodu vajadzētu izmantot drošības nolūkos. Un praksē uz kuģa cilvēki jau ir izgājuši attiecīgu apmācību, un ir arī citas konvencijas, kurās arī ir noteikums cilvēkiem zināt angļu valodu pietiekami, lai tie varētu sazināties savā starpā. Galvenā problēma e, nodrošinot personālu kuģiem ir tas, ka e, viņi nevar komunicēt savā starpā. Augstākā līmeņa personāls, protams, runā angliski, bet ir svarīgi, lai visiem cilvēkiem būtu um, priekšnosacījums zināt angļu valodu, tā lai viņi varētu normāli dzīvot un strādāt uz kuģa. Uh, Tāpēc es domāju, ka šī kopīgā valoda ir tikai normāls priekšnosacījums šajā direktīvā. Loču noteikumi, loču pakāpojumi un loču certifikāti. Mēs jau ieteicām šos certifikātus mūsu ļoti slavenā direktīvā, kas divreiz tika noraidīta. Jā, šajā priekšlikumā tas nav iekļauts, bet ja divi uh, lēmumu pieņēmēji varētu šeit vienoties, es domāju, ka tas mums atvieglotu dzīvi. Protams, tas nav galvenais direktīvas mērķis, bet, manuprāt, šis ir jautājums, ko jūs varētu apspriest ar padomi turpmākajās sarunās. Pēdējie divi elementi, tātad kuģi ienākšana un iziešana ostās vai arī uzturēšanās ostās. Ja patiešām tā ir taisnība, šajā konvencijā FAL konvencijā ir pieminēta arī uzturēšanās, taču mēs eh, uzskatījām, ka tas ir lieki, jo kuģi bieži vien var ļoti ilgi uzturēties, piemēram, Āfrikas ostās, bet eh, Eiropas ostās kuģi vienkārši ienāk un iziet, viņi šeit pārāk ilgi neusturās. Mēs uzskatījām, ka tas ir lieki, bet jebkurā gadījumā tas nav problemātisks jautājums. Kara kuģi. Par karakuģiem ir noteikts skaidrs izņēmums attiecīgajās direktīvās par satiksmi. Mēs eh, negribējām to pieminēt šeit, jo tas ir tāds papildu elements, jo īsnībā mēs šajā direktīvā nav runa par karakuģiem, jo tas ir noteikts jau citās direktīvās, uz kurām ir atsauts arī šajā tekstā. Taču jūs vēlaties vēl papildus noteikt, eh, ka karakuģi ir izslēgti no šīs direktīvas, tad eh, mēs šeit neskatām nekādas problēmas. Tad par datumu lūdzu paturēt 2013. gadu. Nesāciet lūdzu ar 2015. gadu kā eh, kompromisu, jo tad mēs nonāksim galu galā pie 2016. gada. Par valodu runājot. Protams, ir sarežģīti atrisināt eh, šo situāciju, taču praksē mēs uzskatām, ka cilvēkiem ir vajadzīga kopīga valoda un jūrniecībā, tāpat kā aviācijā, tā ir angļu valoda. Ja runa par eh, loču uzņēmumiem, loču certifikātiem, tad es domāju, ka tās ir vienkārši sarunas starp jums un padomi un paskatīsimies, cik tālu mēs varēsim nonākt. Es atvainojos, ja piemirsu kādu jautājumu, bet es eh, ceru, ka es atbildēju uz lielāko daļu no problemātiskiem jautājumiem. Paldies, vai es teiktu, kungam ir kas sakāms? Pirmkārt, priekšēdētājs vēlētos pateikties kolēģiem. Ir pāris punkti, kurus es gribēlējos pieminēt. Kad Rāvija kungam ir taisnība, mēs nevēlamies šo sistēmu pavājināt. Mums ir jāņem vērā visi vietējie apstākļi, ka tie var atšķirties. Taču, ja kāda vietējā iestāde piešķir šādus uh, loču izņēmu certifikātus, tad uz to attiecas noteikti nosacījumi. Esmu dzirdējis, ka daudzi no jūrniecības nozarē strādājošajiem sūdzas, ka šo certifikātu varētu ļaunprātīgi izmantot proti, ka tos neizmantos godīgi un pareizi, kā to vajadzētu darīt. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts. Attiecībā uz datumu. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie 2013. gada. Mums vajadzētu panākt, lai šis tiesību akts stājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Galu galā mums jau ir muitas nosacījumi, muitas noteikumi, kas stāsies spēkā, un mums ir jānodrošina, lai šī vienkāršošana stādos spēkā pēc iespējas ātrāk. Attiecībā uz valodu, nu, paskatīsimies, kā mēs varēsim to atrisināt. Es saprotu, ka tas ir sāpīgs jautājums, bet šeit nav runa tikai par iekšzemes eh, ūdens ceļiem, te ir runa arī par jūras kuģiem. Ir jāatcerās, ka ir spēkā starptautiskas konvencijas. Esmu iesniedzis savu priekšlikumu, paskatīsimies, eh, vai tas tiks pieņemts vai nē. Uh, Protams, ka arī padomē vajadzēs par to apspriesties. Es šaubos, ka šis teksts būs patiešām tāds pats arī plenārsēdē, kad plenārsēdē būs par to jābalso. Es eh, tikšos arī ar ēnu referentiem, es kontaktēšos arī ar komisijas un padomas pārstāvjiem. Tas būtu viss, un es ceru, kolēģi, ka es varēšu paļauties uz jūsu atbalstu, jo nākamais posms padomē noteikti būs izšķirošais. Paldies, Teksa kungam! Balsojums notiks 9.10 rīt no rīta. Nākamais darba kārtības punkts mums ir jūrniecības politika līdz 2018. gadam, grozījuma izskatīšana, un tas ir Vandālina kunga ziņojums. Lielas paldies priekšsādētāji! Es savukārt vēlētos arī pateikties visiem saviem kolēģiem. Pavisam ir iesniegti 99 grozījumi. Man par to ir liels prieks, jo tas rāda, ka šis jautājums visiem šķiet nozīmīgs. Visi tam vēlas uh, pievērst pietiekam daudz uzmanības. To es varu tikai atbalstīt. Iepriekšējo reizi es uh, saliku kopā priekšlikumus pa tēmām, strādāju kopā ar ēnu referentiem. Tagad mēs esam nedaudz padarbojušies arī pie balsošanas saraksta. Iespējams, ka jūs jau esat to saņēmuši, jo mēs to izplatījām šorīt no rīta. Galvenie punkti priekšēdētāji ir šādi. Jūs tos eh, varat apskatīt arī kompromisa grozījumos, kas jums visiem ir iesniegti. Pirmām kārtām šie šīs saiknes. Eh, amendement A, wat we daarin nu gevonden hebben. Starp jūrniecības klasteriem. Tāpat arī es domāju, ka astotais kompromiss noteikti aptvers galvenās bažas, ko pauduši kolēģi. Mums ir jāskatās arī uz eh, sauszemes un jūras klasteriem. Mums ir jāapsver iespēja, vai tās varētu, vai varētu piemērot arī e, dažādus nodokļu nosacījumus. Priekšādātāji ir iesniegti arī vairāki grozījumi, kurus neesmu izrunājis ar visiem attiecīgiem kolēģiem. Tieši tāpēc esmu sagatavojis kompromisus. Sagatavoju A kompromisu un B kompromisu. Te ir runa par apmācību, izglītību. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies vērsties pie jauniešiem un vēlamies viņus iesaistīt šajā nozarē. Kopā ar kolēģiem esam izstrādājuši visnotaļ labu tekstu B kompromisā. Mēs eh, ņēmām vērā daudzu kolēģi iesniegtos grozījumus. Esmu ar viņiem arī apspriedies. Uh, Tas attiecas arī uz astoto punktu. Ja runa par C kompromisu, tad es gribētu teikt, ka īstenībā ir ļoti daudz grozījumu, kuriem bija visnotaļ līdzīga redakcija. Tas attiecas uz starptautiskās darba organizācijas konvenciju. Protams, ka dažiem kolēģiem bija arī visnotaļ individuāli grozījumi. Uh, Taču, jebkurā gadījumā, es domāju, ka teksts pašreizējā formā noteikti ir pieņemams trīs lielākajām politiskajām grupām, kas iesniedz grozījumus nekonsultējoties savā starpā. D kompromiss. Es zinu, ka šeit vēl pastāv viedokļu atšķirības. Ir een, een, een bevoordeling, een, zeg maar, een bonussysteem wordt gemaakt. Es gribētu ieteikt arī savu priekšlikumu. Tas noteikti uh, ļautu mums izveidot zaļāku jūras transportu. Citi saka, ka mums nevajadzētu pārāk steigties, mums vēl ir jāizskata šis jautājums. Un uh, kompromisa dēļ es arī teicu, ka jā, nu, es vēl padomāšu par šo jautājumu. Bet, jebkurā gadījumā esmu padomājis, un man šķiet, ka mans teksts ir labāks. Tad, kad mēs balsosim par D kompromisu, jūs uh, redzēsiet, ka savā balsošanas sarakstā nesmu ieteicis nekādas rekomendācijas. Es domāju, ka īstenībā būtu labāk balsot pa daļām. Pavisam drīz jūs arī saņemsiet galīgo balsošanas sarakstu, un tad mēs arī eh, varētu parunāt par šo jautājumu sīkāk. Es izskaidrošu savu nostāju tad, kad eh, komitejā notiks balsojums. Jebkurā gadījumā es varētu arī atteikties no šī D kompromisa, bet paskatīsimies, kādā veidā tad eh, komiteja nobalsos. Par E kompromisu. Vairāki kolēģi nekonsultējoties savā starpā, ir iesnieguši grozījumus, kas ir visnotaļ līdzīgi. Mēs vēlējāmies noskaidrot savu nostāju pirātismu jautājumos un Mēs atsaucāmies arī uz konkrētu Eiropas Savienības rīcību šajā jomā. Manuprāt, bija kopā pieci vai seši grozījumi, kas bija ļoti līdzīgi. Es uzreiz to pamanīju, tik līdz tos izlasīju, un es uzreiz sapratu, ka mēs varētu vienoties par e-kompromisu. Es domāju, ka tas patiks lielākajai daļai kolēģu. Tad priekšēdētā ir vairāki grozījumi, kur es vēlētos nedaudz sīkāk pakomentēt. Tusas kungs ir iesniedzis vairākus grozījumus, kurus es eh, nevēlētos atbalstīt. Šķiet, ka šeit mūsu viedokļi varētu atšķirties. Man šķiet, ka mēs eh, šādā veidā nevarēsim izveidot vienotu politiku, vienotas politikas nostādes līdz 2018. gadam. Man, diemžēl, ir atšķirīgs viedoklis, un balsošanas sarakstā es to arī paudīšu. Priekšēdētāji, ir arī vairāki bez zēkunga grozījumi. Paskatīsimies uz 54. piemēram. Es pagājušajā nedēļā par to apspriedos ar vairākiem kolēģiem. Ar šo grozījumu tiek ieteikta sistēma, ar kuru nodarbotos komisija, un tā būtu jūras emisiju kvotu tirdzniecības sistēma. Savā balsošanas sarakstā esmu pielicis gan plusiņu, gan mīnusiņu. Šis punkts ir specifisks. Komisijai to vajadzētu izpētīt. Es īsti nezinu, vai pie, viņi pie tā strādā vai nē. Daži saka, ka jā, citi saka, ka viņi to nezina. Tieši tāpēc, priekšsēdētāji, es labprāt uzklausītu Karamīcas kunga viedokli. Mums ir vajadzīgi skaidrojumi par šo punktu, un mēs gribam zināt, kāda ir komisijas nostāja. Un tas ļaus man arī izlabot uh, savu viedokli balsošanas sarakstā. Priekšsēdētāji nāsmu šeit uh, izteicies par visiem grozījumiem, varbūt tas arī nav nepieciešams. Jebkurā gadījumā mūsu uh, nostājas noteikti ir kļuvušas vienotākas pēdējo dienu laikā. Mēs esam daudz par to runājuši, un mums ir šis galīgais priekšlikums, un es ar prieku gaidu rītdienas balsojumu. Paskatīsimies, kas ir kolēģiem sakāms. Lielas paldies referentam. Tautspartijas grupas vārdā Komatsakus kungam vārds. Paldies priekšsādētāji! Stratēģija par jūrniecības transportu līdz 2018. gadam ir ļoti svarīga stratēģija, tas ir ļoti svarīgs ziņojums, it sevišķi ņemot vērā negatīvās sekas pēc krīzes. Man Dālinkungs ir paveicis izcelu darbu. Viņš ir bijis arī ļoti atvērts sadarbībai, un viņš ir ņēmis vērā arī mūsu viedokļus. Tieši tāpēc vēlētos viņam pateikties par viņa konstruktīvo pieeju darbām. Tieši šīs konstruktīvās pieejas dēļ mums ir izdevies daudz ko panākt. Mēs esam sagatavojuši visnotaļ līdzsvarotu tekstu. Ir četri punkti, kas ziņojumā man šķiet īpaši svarīgi. Eiropas kuģniecības konkurētspēja. Un, manuprāt, šis punkts tekstā ir ļoti, ļoti labi izrunāts. Ir īpaši laikā, kad eh, trešās valstis piemēro negodīgu konkurences praksi. Mums ir eh, jāatbalsta Eiropas kuģniecības konkurētspēja, un šī paša iemesla dēļ mums ir jāatbalsta arī valsts palīdzības pasākumi. Šis jautājums arī ir pietiekami labi aptverts ziņojumā. Otrs punkts nodrošināt vajadzīgo personālu, nodrošināt pietiekami apmācītu un izglītotu personālu, augsta līmeņa speciālistus. Esam iesnieguši grozījumus. Esmu iesniedzis savu grozījumu, un tautas partijas grupā ir iesniegusi divus grozījumus. Un šķiet, ka referents tos atbalsta. Trešais punkts jūras transporta ieguldījums klimata cīņu, pār, klimata pārmaiņu pārvarēšanā. Ir pavisam maza sādaļa par ierobežojumiem jūras transportam, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka jūras transportam vajadzētu kaut ko darīt, lai samazinātu globālo sasilšanu. Taču es nedomāju, ka mums vajadzētu ļaut Eiropas kuģniecībai zaudēt savu konkurētspēju šīs uh, cīņas pret klimata pārmaiņām dēļ. Es domāju, konkurētspēja tomēr ir prioritārā. Esam eh, panākuši arī vispārēju vienošanos par lielāko daļu no grozījumiem. Es eh, nedomāju, ka mūsu grozījumi saskārās ar lieliem iebildumiem. Pēdējais punkts, ko vēlējos pieminēt, ir pirātisms. Mēs vēlējāmies būt nedaudz ambiciozāki, lai cīnītos pret pirātiem. Referenta tekstā tas nebija tik skaidri noteikts. Es domāju, ka esam panākuši visnotaļ nu, labu līdzsvaru. Es un pārējie tautas partijas eh, grupas deputāti esam iesnieguši visnotaļ daudz grozījumu, jo mēs vēlamies, lai šis teksts ietu pareizajā virzienā. Man nav nekādu īpašu komentāru, un es nevēlos arī aizņemt pārāk daudz laika. Es domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Paldies! Sociālistu vārdā Flekensteina kungam vārds. Priekšādātāja Van Dālina kungs, kolēģi, vispirms arī no mūsu grupas puses es vēlētos pateikties par jūsu paveikto darbu. Ir iesniegti 99 grozījumi, un līdz ar to jūs esat eh, visnotaļ labi pastrādājis. Es domāju, ka mums ir labs pamats rītdienas balsojumam. Tajā pašā laikā mums šķiet, ka daži punkti vēl ir atvērti un nav uh, nolēmti. Pirmkārtām, man dāvniekungs, mēs gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par B kompromisu. Kāpēc jums šķiet, ka šis kompromiss ir labāks nekā 22. grozījums? Te ir runa par valsts palīdzības pasākumiem. Nākamais. Nu, pēc E kunga mēs labprāt uzklausītu viņa viedokli par 24. grozījumu, ko tad viņš īsti te ir domājis. Jo šķiet, eh, ka šie konsorcija mm, attiecībā uz konteineru kuģiem un līniju kuģiem īstenībā vairs nemaz nepastāv Eiropas Savienībā, vai vismaz tādiem nevajadzētu pastāvēt. Trešais. Jūs pats jau teicāt, mēs arī ar prieku uzklausītu eh, komisijas viedokli attiecībā uz emisiju tirdzniecības schēmu. No mūsu puses mēs to varētu atbalstīt. Ceturtais. Van Dālnekungs eh, D kompromisā Lībe 55. un 56. grozījumā ir ieteikts kaut ko līdzīgu. Mēs it kā, jūs it kā sakāt, ka viņu redakcija ir labāka, bet mēs īsti nesaprotam, kā, kas te ir labāks pēc būtības. Eh, vēl priekšpēdējais vai īstenībā pēdējais punkts par jūsu F kompromisu. Mēs varētu tam piekrist, bet eh, mēs uzskatām, ka vismaz otrajā daļā, 82. grozījumā, mēs uzskatām, ka šeit nav runa par militāriem vai drošības politikas aspektiem. Šeit ir runa par jūniecības nākotni, bet tajā pašā laikā te ir runa arī par uh, sociālu problēmu risināšanu, politisku problēmu risināšanu šajā reģionā, un es domāju, ka to vajadzētu pieminēt. Mēs nevaram to vienkārši tā atmest malā, kaut arī tas eh, varbūt tieši neatiecas uz eh, šo konkrēto ziņojumu tematu. Vēl divas īsas piezīmes. Jūs pats eh, izteicāties, ka jūs varat iesniegt mutisku grozījumu par 99. grozījumu. Jūs teicāt, ka šajā sakarībā jūs labprāt tad sadarbībā ar uh, Reinas navigācijas komisiju, ka jūs vēlētos pieminēt šo komisiju. Taču Kaut arī šodien ir klāt visi vicepriekšsēdētāji, vai es gribētu viņiem atgādināt, ka šeit runa arī par Donavu, Elbu un citām upēm. Es domāju, ka mēs šādā veidā varētu radīt var daudz bāžu cilvēkiem, ja mēs pieminētu tikai vienu upi. Pēdējais tautas partijas grupa mums ir lūgusi mainīt mūsu 26. grozījumu. Šeit runa par sociālajiem standārtiem attiec attiecībā uz uh, valsts palīdzību. Tad, tad viņi gribētu teikt uh, veicināt, bet uh, es domāju, ka galvenā būtība līdz ar to arī tiktu pausta. Paldies! Thank you, Mr. Fla Paldies Frankensteinam. Donava ir kļuvusi par mūsu komitejas tādu kā pieņemto jautājumu pēdējo gadu laikā. Tagad vārds maisēs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Savisāru kundzes vārdā vēlos uh, arī atvainoties, ka viņas šeit nav un nevar pat izteikties un pārstāvēšu viņu. Katrā ziņā sirsnīgs paldies eh, Madālinkungam un pāriem. Paldies par šo ambiciozo, tiešām tādu gokārīgo ziņojumu. Nu, tiešām ir skaidrs, ka viņš ir tā, tāds nu, speciālists, tas ir redzams šeit, un, un, un mēs vēlamies atbalstīt viņu ziņojumu. Un tāpat arī savisās kundzes vārdā paldies par jūsu gatavību pieņemt dažādas piezīmes. Jūs sacījāt, ka 99 grozījumi iesniegt. Tas nozīmē, ka, nu, tiešām frakcijas ir ļoti aktīvi iesaistījušās šī projekta izskatīšanā. Un e, jāsaka arī, ka sadarbība tiešām bija slaba. Un, e, nu, runājot par mūsu viedokli. Mūsu frakcija arī vēlas, protams, lai jūras transporta joma tiktu atzīta kā viena no svarīgākajām jomām, kur, kurai ir nozīmes konkurence, Eiropas reģionu konkurencespēju, un, protams, vienmēr arī vīdes apstākļi un Protams, arī nedrīkst tikt no drošības aspektu šajā jomā. Eiropa var spēlēt vadošo lomu jūras transportā, un tas ir skaidri norādīts jūsu ziņojumā. Tas arī skaidrs, jo, jo 41% no pasaules flotes eh, kuģo zem Eiropas karogiem, un, eh, nu, tas arī ir eh, norādīts jūsu ziņojumā. Katrā ziņā nepieciešams aizsargāt vīdu, samazināt emisiju, klāstu, bet līdzīgi kā ziņotājs arī mēs uzskatām, ka 54. Eh, eh, krosējums ir pārāk ierobežots. Zemes tirsniecība, protams, ir svarīga, bet 2010. gadā jau to neizdosies klūži eh, ieviest, jo tas neatbilst lūži citiem um, tātad mērķiem, kas, kas ir vides emisiju jomā. Protams, svarīgi to nodrošināt, bet es domāju, ka 2010. datums jau nav realistiski. Uh, Protams, mēs vēlamies, lai jūra būtu tīrāka, un lai arī ostas būtu tīrāks, tas ir skaidrs. Bet eh, tāpat laikā ir jārunā arī par attīstību, ir nepieciešams eh, veicināt izaugsmu jūras eh, transporta jomā, un tas arī atspoguļots jūsu ziņojumā. Un tāpēc mēs šīs attiecīgās piezīmes un grozījums noteikti atbalstam. Kas attiecas uz pirātismu apkarošanu, arī tur ir konkrēti soļi jūsu ziņojumā, runas visas. Uh, valsts, kurām ir bijušas eh, flotēm tātad problēmas ar pirātismu, eh, mēģina tur kaut ko papilnāt, tas skaidrs. Kas attiec uz eh, Reinas jautājumu, uz Lekinšteina komentāru, es tā arī piekrītu. Es gan esmu tuvāk Elbai nekā, nekā Reinai, piemēram, bet nu nav jau svarīgi par, par kādu upi varbūt ir, ir, ir runa. Ir svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu tāds ziņojums, kur, kurā būtu tā vispusīga Uh, apskatīt uh, jūrniecības attīstību līdz, līdz 18 gadam. Nebūtu jākoncentrējas konkrētām upēm vai, vai, vai reģioniem. Ir runa par uh, Eiropas kā reģiona attīstību un, un attiecīgi Eiropas kuģniecības stiprināšanu. Un kopumā jāsaka, ka ziņojums tiešām ir teicams, viņš augās nākotnē un tā. Un, un kopumā es domāju, ka rītā mēs noteikti balsosim par šo ziņojumu Un es ceru, ka tas papildinās visu to, ko mēs darījuši transporta jomā, sevišķi jūras transporta jomā. Paldies! Thank you, Mrs. Meissner, for the green. Paldies, Maisners kundze, zaļo vārdā Bisekungs. Paldies! Es vēlētos teikt, ka mums nav milzīgi iebildumi attiecībā uz Vandēlēnu kungu ziņojumu. Un līdz ar to mēs to rīt atbalstīsim balsošanā, jo īpaši mēs priecājamies par kompromisu, kur jūs piedāvājat Vandālēn kungs par pirātismu. Tas ir kompromiss, kas mums ir pieņemams. Vēl paliek atvērti divi jautājumi, kurus mēs tomēr vēlētos eh, šajās diskusijās vairāk paskaidrot, un tie ir drīzāk jautājumi, kas eh, drīzāk ir jāuzdod varbūt eh, komisijai šis emisiju apmaiņas eh, tirsniecības tirgus, ko komisija šī jautājumā vēlētos darīt, un kāds ir arī vidas ģenerāla direktora eh, viedoklis. Katrā ziņā mums šķiet, ka būtu svarīgi, lai šajā ziņumā parādītos mērķis, eh, proti ka jūras eh, nozara nevajadzētu izslēgt no šīs kopīgās cīņas, kurā ir iesaistījušās visas ekonomikas nozars. Tātad pirmais jautājums ir par 54. grozījumu, kur mēs esam iesnieguši. Un otrs eh, jautājums, kur mēs vēlētos paskaidrot arī jautājums komisijai, kas attiecas uz Eiropas reģistru. Uh, tas ir ļoti sens stāsts, kā man informēja, tas uh, nav nekas jauns. Mēs esam ieviesuši Vandālēna ziņojumā grozījumu, jo šis te Eiropas uh, reģistrs, mūsuprāt, ir lielisks instruments, lai cīnītos uh, pret šīm te, šiem te, ne, šo te negotīgo karogu izmantošanu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Tūsas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā sanāksmē mēs nolēmām pieņemt nostāju par visu priekšlikumu kopumā. Un, ja ir jārunā par visu priekšlikumu kopumā, tad man ir sakām sakojošais. Visu šī te mērķis ir uzlabot konkurētspēju. Un mēs cenšamies, un mēs šobrīd rīkojamies kapitālistu interesēs eh, kurniecības nozarē un visās tajās nozarēs, kas ir saistīts ar to. Un tas viss notiek eh, uz vidas rēķina un Eiropas iedzīvotāju rēķina un tāpat arī uz drošības un miera rēķina. Ņemot vērā pirātismu un visus pārējos pēdējā laika notikums, es jau no 80. gada sekoju līdzi e, tam, kas notiek šajā jomā, un pēc kopīgas jūrniecības politikas ieviešanas e, 20 gadus vēlāk tas pats notiek un atkārtojas atkal no jauna. Un eh, jautājumi, par kuriem cīnās eh, strādājošie, netiek ņemti vērā. Tie vienkārši tiek atlikt malā, tiek atlikt uz nākamo plānošanas laiku, kad mēs esam paredzējuši pārskatīt jūrniecības politiku. Un es domāju, ka viss lieliski saprot, kāpēc tas tā notiek. Tāpēc, ka lielie uh, uzņēmēji ir sagrābuši šo nozari un viņiem izdodas pelnīt pat krīzes apstākļos. Pat krīzes apstākļos viņiem izdodas eh, gūt milzīgu peļņu. Varbūt ne visiem, bet eh, lielākajai daļai lieli, lielo uzņēmumu izdodas to paveikt un mazie uzņēmēji gluži vienkārši tiek izspiesti. Tātad kāds ir galvenais arguments referentam? Jūs teicāt, ka jūs vēlaties, eh, lai šis process būtu godīgāks, bet uh, Tusas kunga. Uh, grozījumi un arī visu manas eh, grupas cilvēku grozījumi iet pavisam citā virzienā. Vai mēs varētu vismaz vienoties par pamatu principu, ka mums būtu vismaz eh, jāievieš eh, starptautiskās darbas organizācijas konvencija attiecībā uz jūrniecībā strādājošiem? Jā, mēs visi tam piekrītam, bet kā mēs to grasāmies panākt? Diemžēl šis jautājums netiek pienācīgi uh, izskatīts ne priekšlikumā, ne grozījumos. Es šeit runāju par tiesībām, kuras tika atzītas 70. gadā un kuras joprojām netiek atzītas Eiropas Savienībā. Uh, Tas nav nekas jauns. Mēs runājam par likumdošanu, kas tika ieviest 70. gados, piemēram, attiecībā uz darba noteikumiem, uz darba stundām, uz strādājušo drošību, uz darba organizāciju, uz eh, darba līgumiem, darba vidu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad visi šie jautājumi. Tāpēc arī es uzskatu, ka jūsu viedokli nav iespējams atbalstīt. Un kas parādās mūsu grozījumā? grozījumā numur 43 e, uzsver, ka būtu jāpanāk saprātīgs, ka būtu nekavējoties jāratificē konvencija par darbu e, jūrniecībā, starptautiskā darba organizācijas konvencija, kas tika e, pieņemta 2006. gada 23. februārī un kas nosaka minimālos ierobežojumus jūrnieku pamatiesību nodrošināšanai un uh, konvencijas B daļa, kas nav obligāta pēc būtības un starptautiskās konvencija numur 145 par jūrnieku turpmāku nodarbināšanu, kā arī ieviest jau esošās jūrnieku pārvietošanās prasības, piemēram, palielināt kuģu apkāpes locekļu skaitu, ieviest 7 stundu darba dienas, 5 darba dienas nedēļā, 35 darba stundas nedēļā un tā tālāk un tā joprojām. Kā tad ir jūsu pretargumenti? Jūs nevēlatos tie ieviest? Uh, jūs nevēlaties ieviest starptautiskās noteikumus, kas ir pieņemti jau 70. gadā. Es domāju, ka tas ir acīm redzams, tas ir pats par sevi saprotams, kāpēc jūs nevēlaties par to runāt. Un šeit es runāju visas politiskās grupas vārdā. Nav tā, ka jums nav uh, viedokļi par uh, mūsu nostāju, bet, protams, ka mums ir pavisam cita nostāja. tā ir strateģiski svarīga nozara un visas šīs uh, e, nozars mērķis ir panākt to, lai tā kalpotu uh, lielākajai daļai cilvēku. Kas attiecas uz 16. grozījumu, tad es vēlētos, lai te būtu atsevišķi balsojums, balsojums pa daļām, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. 60. grozījums. mums būtu jāsadala tas pa eh, daļām un jābalso atsevišķi. Vēl viens jautājums, par kur mēs vēlētos runāt, vēl viens grozījums, kuram mēs vēlētos eh, balsījumu pa daļām. 34. Aicina dalībvalstis Tātad 2006. gada konvencijas par darbu jūrniecībā ietvaros uzlabot, modernizēt jau esošās mācību programmas, lai uzlabotu jūrniecības mācību iestāžu kvalitāti, un tad otrā daļa, otrajā daļā tiek runāts par darba noteikumiem un minimāliem, ne, minimālo nepieciešamo apkalpas locekļu skaitu atkarībā no kuģa kategorijas. Mm, strādājošie uz kuģiem, bet arī ostās un arī tiem, kas strādā visās, eh, visās citās nozarēs, kas ir saistīts ar kuģniecību, un viņi ļoti cītīgi sako tam, kas notiek Eiropas parlamentā, tāpēc es domāju, tas mums noteikti jāņem vērā. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka Man jāsaka, ka par šiem jautājumiem mēs runājam atkal un atkal no jauna. Tīsen grupa, kas ir milzīgs multinacionāls uzņēmums, kurām piedara vairāki kuģniecības uzņēmumi Eiropā, vairāki desmiti, un tie ir saistīti arī ar citām ekonomikas nozerēm. Šim, šai multinacionālajai kompānijai uh, ir uh, trīs zemūdens, kas atrodas Garmanks uh, ostā, un uh, šis uzņēmums nevēlas nodot uh, šīs zemūdens Grie Grieķijas valdībai, tāpēc, un ir Vācijas uh, kuģniecības, kuģbūvs uzņēmums, kurš uh, būvē šādus te kuģus, un kas ir saskāries ar ekonomiskajām problēmām. Tātad šeit mēs runājam par dalībvalstu drošību un iedzīvotāju drošību. Un ja mēs neatrisināsim šīs problēmas šobrīd, mēs ar tām saskarsimies atkal un atkal no jauna. Tas pats attiecas uz uh, kuģu būvētavām Polijā, Portugālē un citviet. Tātad visa politika kopumā ir radikāli jāmaina un es ceru, ka mēs to arī paveiksim. Paldies! Paldies, Paldies. priekšstādā vietnieks Vihēlu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es gribētu izteikties ņemot vērā, cik daudz grozījums mēs iesniedzām kopā ar kolēģi Vastu. Vispirms mēs gribētu teikt, ka mūsuprāt Vandelin kunga sagatavotais ziņojums ir lielisks, un e, šie te grozījumi galvenokārt tika uh, iesniegt tāpēc, lai jūrniecības nozare tiktu skatīta, ņemot vērā kopējās uh, problēmas, jo jūrniecības nozare ir ļoti īpaša nozare. Un mēs nevienmēr varam attiecināt uh, tos pašus noteikumus, ko esam ieviesuši citviet uz jūrniecības nozari. Mums ir jādomā arī par um, vidas aizsardzības aspektiem, jo, diemžēl, šobrīd jūrniecības uh, nozars radītās saks nevienmēr ir labs. Jūras transports ir jāuzskata arī par transporta sastāvdaļu, un mums ir jādomā par struktūrējošām politikām, tā piemēram TT, un par šo te modālo transferu ja pārēja no viena transporta veidu uz citu. Un es gribētu uzsvērt, ka mūsu grozījumi bija uh, iesniegti tāpēc, lai mēs papildinātu nedaudz un skaidrotu dažus punktus. Paldies! Komisijas vārdā Karamītis kungs vēlreiz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Un es pateicos referentam par uh, tiešām teicamo ziņojumu un arī par šo ārkārtīgi konstruktīvo diskusiju un interesantiem um, delegātu paustiem viedokļiem. Vēlos īsti pakavēties pie viena jautājuma, jo mani tiešām uzrunāja un, un, un, eh, un emocionāli ietekmē arī, arī Tūsos kunga teiktais par sociālajiem aspektiem. Nu, būtu gan jāatzīst, un manam kolēģim būtu tas jāatzīst, ka sociālā dimensija mūsu stratēģijā alaži ir viena no prioritātēm. Tieši tādēļ jau priekšstādā vietnieks sacīja, ka nākamajā gadā tiks izstrādāta sociālā stratēģija jūras transportam, un tas tiešām viens no jautājumiem, kam mēs piešķiram ļoti lielu nozīmi. Ir, ir jāpaturprātā visi šie jautājumi, un mums ir ekspertu zināšanas ļoti bagātīgas šajā ziņā, un tas ir svarīgi ne tikai jūras transportam, bet visam šim klasteram kopumā, un tieši tādēļ no šāda biedokļa raugoties, ja neiebilstiet, es vēlos piebilst divas, trīs jautājums, kas tika plaši apspriesti. Pirmkārt, attiecībā uz ETS, tātad uz emisiju tirdzniecības schēmu. Un daudz jautājumu tika uzdot tieši par šo jautājumu. Un eh, šī jautājuma sakarā es vēlos izcelt lūko. Pagājušajā gadā, 23. aprīlī, tika pieņemts eh, kopējais padoms un, un eh, pad, komisijas lēmums, kas nosaka pilnīgi skārdienas kārtību attiecībos emisiju tirdzniecību. Tur sacīts, ka arī ar ILO palīdzību, palīdzību mums jāmēģina panākt tas, lai tiktu e, īstenot konkrēti emisiju samazināšanas mēķi. To apstiprinājuši dalību valstis. Un, ja vienīgi tātad ir, pat, ir sacīts, ka līdz 31. decembrim 11. gadā netiek parakstīt vienošanās ar apvienotām nācijām, nu tad šādā gadījumā nestāsies spēkā šīs šo emisiju samazināšanas schēma. Nu, īstāk izsakoties tas kam piekrīt padomu un parlaments, ir, tā, ir, ir tas, ka jāmēģina risināt šis jautājums starp starptautiskām jūrniecības organizācijām ar šo organizāciju palīdzību. Un ja līdz 11. gadam netiek panākt globāla vienošanās, nu tādā gadījumā, vienīgi šādā gadījumā ir jāmēģina noteikt reģionāli pie šiem jautājumiem. Tā kā lieta ir pavisam vienkārša. Pirmkārt, ja mēs nevaram panākt eh, starptautisku vienošanos par šo jautājumu, Tad šādā gadījumā, un diemžēl, nu, jūrniecības sektorā tas var gadīties, ja, bet rezultāts var būt, nu, tiešām tāds, ka, ka kompānijas vienkārši izvēlēties citus kuģošanas karogus, sacīsim, tā gadījumā būs div, divējādi veidi iznākums. Pirmkārt, em, emisiju samazināšanas mēģis netiks uh, sasniegts, jo tas tiks pakļauts citam režīmam, un otrkārt, Visi tie tiesība akti, kas ir spēkā attiecībā uz vīdes un drošības aspektu ievērošanu, mēs šos, šo aktu īstenošanu kontrolēt vairs nespēsim. Un arī šādies iemesli dēļ un pēc kādām diskusijām, koriperā, tātad eh, padomas pastāvīgo pārstāvu komitejā pagājušā gada beigās, tika pieņems lēmums, un prezidentūra pieņēmusi eh, deklarāciju attiecībā uz pasākumu, kas veicams emisiju samazināšanu jūras transporta jomā un kas tiks eh, stāja priekšā jūras eh, tātad, eh, vīdes komitejas sēdē šajā nedēļā. Un es nosīšu, kas tur sacīts. Eiropas Savienības dalība valsts ir vienojušās turpināt veikt centienus, lai kolektīvi samazinātu emisijas visos ekonomikas sektoros. Un šajā sakarā. Eiropas Savienības dalība valstis apņem strādāt ar starptautiskās jūrniecības organizācijas palīdzību, mēģināt panākt starptautisku nolīgumu, kas neradīs uh, izkropļojumu šajā schēmās un ko varat apstiprināt līdz 11. gadam. Un lūk, tieši šis izkropļojums konkurences jomā, tātad uh, izkropļojums šajā schēmā ir tas, uz ko mēs vēršam uzmanību. Tas jāaptur prātā. Uh, Eh, un tas tieši būs tas iznākums, eh, ja mēs nepanāksim starptautisku vienošanos. Tādēļ nepieciešams darīt visu iespējamo mums, kā Eiropas Savienības dalību valstīm, tomēr eh, piestrādāt pie tā, lai šī starptautiskā vienošanās tiktu noslēgta. Nu, protams, emisija tirsniecība ir arī savā ziņā komerci jautājums, no viens puses raugoties, ja runājot par to, ka varētu izstot īpašu fondu šai nolūkā. Uh, Ir runa arī par to, kāda varētu būt operatīva tehniskie pasākumi, kurus varētu veikt starptautiskā līmenī, lai samazinātu emisijas un tā tālāk. Tā kā jā, nu, tas ir viens no jautājumiem, kas jums jāliek aiz auss. Tālāk, attiecībā uz valsts subsīdijām, uz valsts palīdzību un uh, iespējami ietekmu uz uh, konkurenci. Šajā jomā ir svarīgi patreizējos krīzes apstākļos uh, tomēr nodrošināt to, ka uh, valsts palīdzības vadlīnijas paliek spēkā. Protams, mūsu pienākums ir analizēt šos jautājumus līdz 11. Gad, līdz 11. gadam, iespējams, ka mēs nāksim klajā ar kādām izmaiņām, bet pagaidām jāsaka, mēs redzam tikai pozitīvas iznākums. Mēs neesam zaudējuši kūģus Eiropas latēs, Nav arī tā, ka mēs eh, būtu ieguvuši papildus kuģus, nē, nu, dažos re, tā, reģistros gan, gan ir pieaugums, katrā centrālajā valsts reģistru uzrāda, bet eh, Katrā ziņā mēs esam izvairījušies no tā, kas notika 80. gados, ka ļoti daudz kompānijas mainīja kuģošanas karogus, un tas atstāja ne ne negatīvu ietekmi uz konkurētspēju un tirzniecību. Un tālāk, kas attiec uz eh, tādu jautājumu, kā tātad ierosinātie grozījumi, strīdīgākie grozījumi, neiebilstiet visam ātri iziešu tam cauri, kompromis variants A, es domāju, ka tas ir pieņemams variants Tāpat arī kompromis variants B, mūsuprāt, arī ir loģisks, pamatots. Mēs uh, iespējams, ka šajā jautājumā varētu paveikt kaut ko vēl vairāk, es uzskatu, bet uh, tur un tiešām par šo sociālo aspektu. Un kāds uh, skaidrojums, es domāju, ka būtu svarīgi par C kompromisu izcelt lūko. Domāju, ka kompromiss piedāvājumi būtu jāapstājas, būtu, būtu jāliek punkts, sacīsim, pēc 2016. gada starpskās jūrniecības konvencijas pieminēšanas. Tur būtu jāliek punkts, jo ne tikai komisija ir pieņēmusi attiecīgo priekšlikumu, kas balstās uz vienošanos ar nozari, vēl vairāk, tad mēs esam izstrādājuši jau direktīvu, kas ir pieņemta 2009. gadā, 13. direktīva kurā šis noliegums ir pārņemts un tātad kopienā tas funkcionē. Tā kā ir kopienas līmeņa direktīva, uh, Protams, tā atkarīga no vienošanās sociālajiem partneriem, bet šeit ir svarīgi norādīt, vai Dālenkungs arī šeit saka, ka dalību valstīm jāratificē šī konvencija. Tas ir svarīgākais, jo līdz šim ir tikai viena dalība valsts, kas šo tā, konvenciju ir ratificējusi, un tā patreizējā padomas prezidēšā valsts Spānija, un tāpēc ir svarīgi, lai viss pārējais dalība valsts ar to maksimāli izdarītu. Un, un tālāk, kompromiss D. Nu, šeit man nekas īpaši nebūtu piebilstams. E-kompromisa variants savukārt šeit eh, es pievienotos eh, tam, ka pirātisma aspekts noteikti ir, ir jāizceļ šeit, daudz kas darīt šajā jomā. Mēs varētu pieminēt to, ko EMSA dara šai sakarā. Nu, ļoti laba sadarbība starp eh, tātad Eiropas sistēmām, kas tiek izmantotas Atalanta, nu, tātad operatīvajā grupā, kas identificē pirātu, pirātu kuģus, jo sevišķi tajās jomās, kur tajos reģionos, kur to ir daudz, un tā, tā sadarbība ir laba. 28. Eh, grozījums savukārt, kur tiek izcēlta sadarbība ar Centrālo komiteju eh, kurniecībai Reinā, nu, tas nebūtu pareizi, jo tiešām nebūtu pareizi, ja mēs darbotos tikai Reinas komiteju, jo, nu, kā kolēģi norādīja, Nu, tāpat arī ir eh, jāveic koordinācija ar, ar citām komitejām šeit, ar visām iespējām komitejām, vai tā būtu Dona, vai Reina, vai tā būtu apvienotu nāciju kāda struktūra, vai, vai, vai citas iespējamās eh, komitejas. Jo šādu komiteju ir daudz, un vajadzētu tādu vispārīgāku formulējumu līdz ar to. Un tālāk satiec uz Eiropas reģistru. Nu jā, tas ir vecs un, un, un eh, tāds sāpīgs stāsts, bet nu, šeit nekas daudz arī man nav piebilstams. Protams, savā ziņā esmu uh, pozitīvi noskaņots attiecībā uz dažiem priekšlikumiem šeit, bet jautājums kopumā ļoti komplekss un tieši tādēļ mēs esam izstrādājuši valsts palīdzības vadlīnijas, lai Eiropas reģistros uh, parādītos vairāk kuģu un tiktu harmonizēt noteikumi, jo tas, ko mēs mēģinām darīt ar reģistru 80. gados, tas īsti nenostrādā. Nu, tik tā viss, paldies! Paldies, ko mums sākos, kungs, jūs uh, arī vēlējāties īsti ko komentēt. Nu, lūdzu. Jā, tiešām pavisam īsti priekšsēdētāji. Vēlējos pieminēties tam argumentam, kas tika pausts attiecībā uz 43. grozījumu. Varbūt uh, nav skaidrs, kāpēc par to šeit ir runa, varbūt nav pietiekams kāds formulējums, bet katrā ziņā runa par to, ka mēs mēģinām no nu, aizstāvēt pastāvošo sistēmu, mēs mē, mēģinām nodrošināt, lai šie minimālie noteikumi tiktu, tiktu ievēroti, bet um, par 52. grozījumu vēl daži īsti komentāri. Vlasto un Rikē kungiem ierosina šo grozījumu, ka jāpanāk ievērojamākāks progress emisiju tirsniecības jomā un tā. Nu šeit es vēlos pieteikt mutisku grozījumu Es ceru, ka referentam tas varētu būt pieņemams. Tas pavisam īsti, un atsakot. Nu, es domāju, ka mans ierosinājums būtu mazāk saistošs nekā patreizējais teksts, ja mēs angliski tātad, ka tas varētu sekmēt cīņu pret um, negatīvu ietekmi un tā tālāk un tālāk, viņš šud vai, vai vilkās būtu vārds un tālāk, un šai sākarā. Uh, valsts un publiskās investīcijas zinātniskajā pētniecībā būtu jo sevišķi noderīgas. Lūk, šādu papildinājumu, mutisku papildinājumu es ierosinu. Es ceru, ka šāds formulējums uh, referentam labāk varētu iet piesaicis, tas nav tik strikts varbūt. Nu, ceru tiešām, ka Van Dālen kungs piekritīs šim manam mutiskiem ierosinājumam. Nu, un tad vispēcot par D kompromisu variantu. Tautas partijas vārdā es vēlētos uh, ierosināt, lai 63. un 64. grozījums arī tiktu iekļauts šajā te, tātad variantā, tātad Wernera Kūna ierosinājumu. Tātad kompromisa variantā iekļaut arī 63. un 64. grozījumu. Paldies, komisārkos kungs, es gan neesmu droši, vai jūs, vai, vai īsti vietā tagad norādīt šos te jūsu mutiskos grozījumus. Uh, un vai tas ir norādīts jau tātad eh, sekretariātam. Ja tā, tad, tad, tad mēs tos varam iesaistīt oficiālā darba kārtībā, bet mēs eh, varam tos reģistrēt tikai tad, ja jūs to saulēcīgi esat pieteicis. Vienīgi šādā gadījumā mēs to varam darīt. Es neesmu drošs, vai tas tā ir balsošanas saraksts pagaidām nav manā rīcībā, tā kā es nezinu, vai tas, ko es tikko pēc ar jaunu prasījumu, mutiskiem grozījumiem, vai, vai tie jau ir fiksēti, jau ir reģistrēti. Par to es neesmu drošs, bet varbūt Groškungs varētu kādu gaismu uh, nestā sacīt arī šajā jautājumā. Gans kursa pozicionā. Pavisam īsi priekšsēdētā kungs. Jūs noteikti saņemsiet arī no sekretariāta rakstisku izziņu, tā nu rītdien nebūs nekādu uh, nesaskaņu, bet uh, šis mutiskais grozījums ir iesniegts no tautas partijas grupas, un uh, te tiks ietverti šie divi grozījumi. Tādējādi mums balsošanas sarakstā nebūs nekāda problēma, bet rītdien mēs to vēlreiz visu jums paskaidrosim. Sirsnīgs paldies, uh, Vandālin kungam vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēl ir palikuši pāris punkti, kuriem mums vajadzētu pievērst uzmanību, ņemot vērā šos komentārus. Paskatīsimies uz 54. grozījumu. Cik tālu es saprotu, tad eh, komisija mums šeit ir eh, devusi visnotaļ skaidru atbildi, un tas nozīmē, ka eh, manā balsošanas sarakstā es salikšu mīnus zīmi pie šī grozījuma. Un mēs jau uzklausījām, ko mums Karamicus kungs mums pavēstīja. Tāpat arī bija Fleckensteina kunga jautājums par 22. grozījumu. Kāpēc ir B grozījums? Jā, šeit pastāv vēl atšķirības. E, kompromisa grozījumā B ir e, pārstāvēts viedoklis, ka eh, kuģniecības sektors nesaņem nekādus valsts palīdzības pasākumus. Ja vien netiek kaut kādā veidā noteikts, ka nav jāņem vērā vienotie noteikumi attiecībā uz valsts pasākumu, taču valsts pasākumiem, taču šeit tas nav pieminēts šajā grozījumā, jo uh, kaut kādu iemeslu dēļ sociālistā, sociālistā kā grupa šo uh, punktu bija izņēmusi no sava grozījuma. Un tieši tāpēc es uh, uzskatu, ka ko, kompromisa grozījums B ir daudz labāks nekā iesniegtais grozījums. Tie būtu šie punkti. Vēl arī Fleckensteina kungs uzdeva jautājumu par 82. grozījumu. 3, 83. Proti, ka otrajā daļā, vai te ir runa par otro vai par trešo daļu? Esmu pareizi jūs sapratis. Tad, ja esmu pareizi jūs sapratis, tad šeit ir runa par zvejniecību, par zvejas kuģiem un citiem kuģiem. Es gribēju vēlreiz jums jautāt, vai tieši tā jūs bijāt domājis? Lekenštain, you... kungs, vai jūs varētu paskaidrot, ko īsti referentam vajadzēja atbildēt attiecībā uz 83. grozījumu. Jā, 83. grozījums. Pašās beigās tiek ieteikts ņemt vērā, ka šeit vajadzētu kopīgi cīnīties pret pirātismu, te ir jābūt kopīgiem pasākumiem visās jomās. Jā, kompromisa grozījumā viss ir pareizi, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu atcerēties, ka te ir runa arī par miera uzturēšanu, par miera nodrošināšanu, par attīstības darbu un tā tālāk. Mēs nedrīkstam par to visu aizmirst. Jebkurā gadījumā mēs piekrītam jūsu kompromisa grozījumu. Ļoti labi. Tad 83. grozījuma trešā daļa. Priekšādā es gribētu teikt, ka ziņāmā par jūrniecību mums nevajadzētu ietikt dziļi. Galu galā šeit ir runa tikai par pirātismu. Mums vajadzētu atcerēties, ka parlaments jau ir pieņēmis kopējo nostāju par pirātismu. Taču, ja politiskās grupas vienosies citādi, es, protams, ņemšu vērā šādu vienošanos. Es gribētu teikt, ka es personīgi izturos nedaudz atturīgi pret šo 83. grozījuma trešo daļu. Tad eh, vēl netika izskatīti vairāki punkti, bet es domāju, ka mēs varēsim vienoties rītdien balsojuma laikā. Paldies, Vandālēn kungs. Nākamais darba kārtības punkts mums ir eh, Baltijas jūras reģions. Grozījuma izskatīšana. Dod vārdu Kūnu kungam. Danke, Herr Präsident. Lielas paldies priekšsēdētāji. Kā transporta komiteja mēs esam arī atbildīgi par eh, šo jautājumu, proti par eh, stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Mūsu paziņojumā, esmu referents šajā jautājumā, esam koncentrējušies galvenokārt uz eh, tēmām, kas attiecas uz transporta politiku, bet tajā pašā laikā arī uz turismu jo galu galā mūsu komiteja ir atbildīga gan par transportu, gan par eh, turismu politiku Eiropas Savienībā. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas darbojās ēnu referents statusā no eh, politiskajām grupām. Viņi ir iesnieguši savus grozījumus, kas noteikti ļoti palīdzēja kopējā darbā, un es varētu teikt, ka kopumā šie grozījumi ir visnotaļ pozitīvi. Esmu arī centies tos arī iestrādāt savā tekstā. Mums bija ļoti svarīgi, ka ņemot vērā attīstību vai arī Transeiropas tīklu turpmāku attīstību, mums galvenokārt jādomā par Adarijas jūras un Skandināvijas saikni. Tieši tāpēc šis ir viens no svarīgākajiem tematiem. Mums ir divi kompromisa grozījumi. Kačenkungs un Sinolovas kundze ir strādājuši pie šī temata. Tāpat šeit ir runa par dzelzceļa pieslēgumiem austrumu virzienā. Tas nozīmē, ka šeit ir e, transporta pieslēgumi e, jūras ostām Eiropas Savienībā uz eh, trešajām ostām, uz trešajām valstīm. To ir iesniegušies Zavisas kungs un Marinesku kungs. Tāpat ir iesniegt arī vairāki grozījumi par Eiropas asīm, tas ir par TEN1, Berlīne, Skandināvijas virziens, tad, tad Rostoka, Dānija. Arī šeit esam vienojušies. Protams, ir arī runa par tādu zināmu dubultošanos attiecībā uz kopējo satiksmes situāciju, un tieši tāpēc Zīles kunga grozījums eh, numur divi. Šeit īstenībā to var uzskatīt par atkārtošanos. Protams, šie grozījumi ir pareizi, bet tie nedaudz citādi formulēti. Tieši tāpēc no mūsu puses ir tāds nedaudz noraidošs, uh, noraidošs viedoklis. Es domāju, ka mums vajadzētu būt uzmanīgiem Galu galā mums ir jādomā par to, ka mēs nedrīkstam pārkāpt mūsu kompetences jomas. Galu galā šeit ir cita atbildīgā komiteja, tā ir reģionālās attīstības komiteja, un iespējams, ka tā nevēlēsies pieņemt mūsu ieteikumus. Tieši tāpat mums vajadzētu domāt arī par emisijām jūras transporta jomā. vai tās vajadzētu saistīt ar šo stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Protams, ka pētniecība un attīstība ir ļoti svarīgas lietas, bet es nedomāju, ka varbūt šī būtu īstā vieta, kur to uzsvērt. Saiknē ar trešajām valstīm tika pieminēta daudzos grozījumos, mēs to esam arī pieņēmuši, mēs varētu, protams, tam piekrist, bet tajā pašā laikā ir svarīgi, ka mums ir jāatcerās par mūsu stratēģiju Baltijas jūras reģionā tādā kontekstā, ka ir jāturas pie mūsu nostājas. Mums ir jāatcerās, ka ir jāveicina videi draudzīgākā satiksme. Tas attiecas uz dzelzceļa transportu un arī uz kuģu transportu. Tajā pašā laikā mums būtu jāatcerās arī par kuģu transportu, tikko runājām par jūrniecības stratēģiju. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai kuģu transports būtu efektīvāks un labāks nekā autotransports. Šeit ir bijuši dažādi formulējumi. Es domāju, ka mēs esam uh, sagatavojuši pietiekam labus uh, kompromisu priekšlikumus. Turisma komponents. Tas attiecas uz Hānzas uh, uh, pilsētām Baltijas jūras reģionā. Un tas ir saistīts arī ar turisma filozofiju. Mums ir jādomā par, piemēram, velosipēdu transportu, par uh, velosipēdistu turismu, mēs gribētu to šeit īpaši uzsvērt. Jebkurā gadījumā es vēlētos pateikties visiem, kas iesniedz grozījumus, un 19 grozījumu nav pārāk daudz. Es ceru, ka mēs drīz arī varēsim vienoties par šo tekstu. Lielas paldies! Eh, sociālistu grupas vārdā Balčītis kungam vārds. Pirmās pirmininkē, gribim kolegos. Taip pat pirmiausia norėčiau. Lielas paldies, kolēģi! Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem. Es vēlētos uh, pateikties kolēģiem, kas ir uh, atraduši patiešām labus formulējumus. Es vēlētos pateikties visiem, ar kuriem esmu apspriedies šajā sakarā. Stratēģija Baltijas jūras reģionam ir saistīta ar turpmāko kohēzijas politiku. Mums ir jādomā par plašākām perspektīvām šīs tēmas sakarā. Bet tiešām varētu teikt, ka šis atzinums ļaus palīdzēt dažādiem transporta veidiem. Šeit ir īpaši uzsvērts dzelzceļa transports, kuģniecības transports. Tie ir runa arī par efektīvu transporta sistēmu izveidi. Ir jāņem vērā visas astoņas Baltijas jūras valstis. Kā jau tika minēts, es īsti nesaprotu, kāpēc mēs eh, nevaram atbalstīt šo iniciatīvu. Proti, kāpēc mēs eh, neatbalstam to, ka ir jāattīstā kopēji, kopējas transporta sistēmas visā Balt Dijas jūras reģionā. Tas taču būtu ļoti nozīmīgi. Mēs eh, pašlaik to apspriežam arī darba grupā. Es domāju, ka tas eh, ne tikai nodrošinātu labākas ceļošanas iespējas Eiropas Savienības pilsoņiem, tas būtu ne tikai labāks transports, bet tas eh, dotu ļoti daudz vērtības visai Eiropas Savienībai. Mums ir jāatcerās, ka zaļie ir iesnieguši ļoti labus priekšlikumus arī Tautas partijas grupa un arī Eiropas un arī pārējās grupas. Tās īpaši atsaucas uz pētniecību un zinātni, uz attīstību transporta infrastruktūrā. Ir jādomā arī par saules un vēja enerģijas izmantošanu šajos, šajā reģionā. Ja mēs varētu atbalstīt 18 no 19 grozījumiem, tad šis uh, atzinums būtu daudz spēcīgāks. Un uh, šādā veidā mēs uh, varētu arī uzlabot reģionālās attīstības komitejas darbu. Šis ziņojums būtu daudz labāks. Tas noteikti attīstītu Baltijas jūras reģionu turpmāko nākotni. Tieši tāpēc es vēlētos aicināt atbalstīt šos 18 grozījumus. Meisners kundze liberāļu vārdā. Tas paldies priekšsēdētāji. Arī šoreiz es izteikšos savas Sārī kundzes vārdā, viņa vēl ar vienu ir prom, viņa nav ieradusies. Es vēlētos pateikties Alda grupas vārdā Kūnkungam. Jā, velosipēda izmantošana, protams, būtu laba, bet no, nu, no nu, aizbraukt līdz Igaunijā ir diezgan tālu tomēr ar velosipēdu. Savas arī kundze arī labprāt brauc ar velosipēdu, bet es domāju, ka viņa nedēļas laikā nevarētu no Igaunijas līdz šeit atbraukt. Šis ziņojums ir par Baltijas jūras stratēģiju. Baltijas jūras stratēģija ir pirmā makro reģiona stratēģija, kas tiek izstrādāta Eiropas Savienībā, un mēs visi ar prieku gaidām rezultātus. Es domāju, ka mēs ļoti daudz varētu panākt, eh, un eh, mēs varētu izmantot šādu veidu stratēģijas arī citos makro reģionos. Baltijas jūra ir ļoti svarīga, īpaši Ziemeļa Eiropā, un šeit transports vēl ar vien ir jātīstā, te ir liels potenciāls. Mums ir jāatcerās, ka ir ļoti daudz dažādu jautājumu, kas attiecas uz Baltijas jūras reģionu, arī uz Baltijas jūras valstīm. Šeit ir vajadzīgs liels finansiāls ieguldījums. Somija un arī trīs Baltijas valstis īsnībā nemaz nav saistītas ar dzelzceļu. Un uh, es domāju, ka mums vajadzētu veicināt gan uh, kravas uh, transportu pa dzelzceļu, gan arī varbūt autotransportu, kas vēl ar vienu nav tik labi attīstīts, kā mēs gribētu vēlēties. Mums ir jāatcerās arī par vidēji draudzīgiem kuģiem. Es uzskatu, ka visi šie jautājumi ir pietiekami būtiski, lai, to, lai tos ņemtu vērā. Kūna kungs jau to pieminēja savā izstrādātajā ziņojuma daļā. Tāpat eh, nav vispār pieminēta kāda lieta, kas man šķiet ļoti nozīmīga, tas ir eh, šīs eh, valstis, šīs kaimiņu valstis, kas nav dalībvalstis Eiropas Savienībā. Te ir runa par Krieviju, kas gal, galu galā taču ir tik cieši saistīta ar Baltijas valstīm. Šie robeža punkti noteikti ir jāņem vērā, runājot par Baltijas jūras stratēģiju. Es domāju, ka būtu svarīgi paskatīties, ko tad mēs īsti varētu darīt. Mums ir jāatcerās ne tikai par Baltijas jūras reģionu kohēzijas uzlabošanu, bet mums ir jādomā arī par šī reģiona piesaistīšanu pārējai pasaulē. Turisms arī ir ļoti būtisks aspekts, galu galā mūsu komiteja par to ir arī atbildīga, Un uh, Turisms pēc Lisbonas stratēģijas kļūst arvien nozīmīgāks, tieši tāpēc to vajadzētu ņemt vērā, Kūna kungs jau to norādīja. Kūna kungs teica, ka Baltijas jūras stratēģijā varētu daudz ko darīt uh, turismu labā. Es domāju, ka iepriekšējos ziņojumos mēs varējām vienoties, mēs bijām viensprātis Līdz ar to no savas eh, politiskās grupas eh, puses es varu teikt, ka lielāko daļu no grozījumiem mēs atbalstīsim. Mēs atbalstīsim arī pārējo politisko grupu iesniegtos grozījumus. Mēs nedaudz nogaidīsim, bet es domāju, ka rītdien mēs eh, varēsim redzēt balsojumā ļoti labus rezultātus. Paldies! Krāmerkungs zaļo vārdā. Jā. Es... Ja es arī pārstāvu Aukins kundzi, kas diemžēl nevarēja būt klāt, uh, Es uzskatu, ka Baltijas jūras stratēģija ir ļoti labs pagrieziena punkts. Mana pieredze rāda, ka 20 gadus kopš dzels priekškara krišanas un 6 gadus pēc eh, jaunu dalībvalstu iestāšanās Eiropas Savienībā eh, šī eh, domāšana ir nedaudz mainījusies Eiropas Savienībā, ja es paskatos uz Trans-Eiropas tīkliem, ja es paskatos uz to, kas notiek Vācijā. Uh, no Berlīnas īstenībā neviens vilciens neiet šajā virzienā. Un es uzskatu, ka mm, augstais karš mums ir ļoti kaitējis. Mums ir jāatcerās arī par Skandināvijas reģionu piesaistīšanu pārējai Eiropai. Galu galā mums ir jāatcerās, ka ir citi veidi, kā. Ka nokļūt šajās valstīs, mēs varam izvairīties no dažādiem sastrēgumiem tā tālāk. Tieši tāpēc Baltijas jūras reģiona stratēģija ir ļoti svarīga, un tas noteikti ļaus Eiropai apvienoties vēl vairāk. Mēsnieks kundze jau pieminēja turismu, tas ir ļoti svarīgs. Tas ir svarīgi mums ne tikai tāpēc, ka esam atbildīgi šajā komitejā par turismu, bet gan tāpēc, ka uh, Lisabonas līgumā ir iekļauta atsevišķa norādes to, ka mums ir jāveicina vidē draudzīgs turisms. Tas nozīmē, ka turisms nedrīkst vidē kaitēt. Mēs, man, man, mums jāatcerās, ka mēs nedrīkstam pieļaut tās kļūdas, kas tika pieļautas pie vidusjūras. Un uh, mums ir jāatcerās, ka uh, Uh, ir tāda reģiona pie vidusjūras, kur es vispār nevēlētos braukt nekādā turisma braucienās, nevēlētos tur atpūsties, un tieši tāpēc tas mums būtu jāatcerās nākotnē. Uh, dzelzceļš tika jau pieminēts, Rail Baltica, Baltijas dzelzceļš ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Mums ir jāatcerās, kāpēc tad īsti nekas netiek darīts šajā jomā. Lietuvā saka, ka poļi neko nesaka, savukārt poļi vaino lietuviešus un tā tālāk. Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīgi šie pieslēgumi vismaz līdz Sanktpēterburgai. Mums ir jānodrošina šis Baltijas jūras reģionāla pieslēgums pārējai pasaulē. Ļoti svarīgs ir arī posms no eh, Berlīnas uz Rostoku un Skandināviju. Visi šie punkti, kas ir eh, uz austrumiem no Marseļas, eh, īstenībā tos var daudz labāk sasniegt ar Skandināviju nekā ar citiem variantiem. Uh, Mums ir jāatcerās, ka Eiropa tagad ir izmainījusies, mēs īsti šeit vēl neesam to īsti sapratuši. Mums eh, jau tika pieminēts velosipēdistu turisms, tas noteikti šajā komitejā tiks atbalstīts, tas mani ļoti priecē, un eh, es uzskatu, ka mēs eh, varētu līdz ar to atbalstīt šo priekšlikumu. Es vēlētos vēlreiz pateikties Aukanas kundzes vārdā, vēlētos pateikties referentam un arī ēnu referentiem. Thank you. Yeah, we seem to have adopted bicycles as well as the river Danube in the trans. Nu jā, ne tikai Danavas reģionā, bet arī uh, uh, tagad. Uh, es arī gribētu sākt ar pateicību Kūna kungam, kurš ļoti labi uztvēr šos kompromisus. Un kopumā visiem kolēģiem es gribētu pateikties, jo man tiešām priecē, kā transporta komitejā Baltijas jūras šie transporta jautājumi ir ļoti profesionāli un saprotoši izprasti. Uh, Jo, protams, lai arī Baltijas jūras Eiropas Savienības valsts ir, eh, nav nevairs būt tik daudz, bet eh, viņu stāvoklis bieži vien transporta jomā ir ļoti dažāds. Ehm, es ehm, gribētu arī piekrist tiem visu, kur teica, ka Rail Baltica varētu būt viens no izšķirošajiem projektiem šai ziņā. Kāpēc viņš kavējās? Es domāju, ka eh, lielā mērā jūs varētu saprast, ka visas iesaistītās dalību valstis uh, nespēja finansēt šodienas apstākļos šo projektu, gan no kohēzijas fonda naudas, gan arī no pašu līdzekļiem. Līdz ar to šeit vajadzētu būt izpratnē arī tad, kad mēs diskutēsim par TNT projektiem kā tādiem, un iespējams, ka būs zinām pārmetumu par šī projekta lēno gaitu tieši dalību valstu dēļ. Bet es lūdzu saprast šo situāciju. Es gribētu arī pateikties Kunu kungam par izpratni par ostu uh, Eh, bieži vien negodīgo konkurenci um, Baltijas jūrā, jo, kā jau šeit tika teikts, te nav tikai Eiropas Savienības dalība valstis, eh, bet šeit ir arī Krievijas ostas, gan Kaliņingradā, gan eh, Sanpēterburgas apkārtnē, kas, protams, rada ļoti būtisks bieži vien kropļojums, jo mēs zinām, ka Krievija, diemžēl, transporta politikā nevienmēr vadās tikai no efektivitātes principiem. Tas pats arī daļēji attiecas uz vidas jautājumiem, kāpēc mēs dažreiz bijām piesardzīgi uh, Jo jebkuri jautājumi, kas uzlabotu vidas apstākļus Baltijas jūrā, ja tiem nepievienojās Krievija, tad uh, tam nav pārāk liels uh, rezultāts. Jo, ja tas neatspoguļojās starptautiskās jūras organizācijas līgumos, tad uh, Krievijas gan kuģu ziņā, gan dagvielu ziņā, gan dažādos citos jautājumos var rīkoties savādāk kā, kā teiksim, Eiropas Savienības dalībvalsts pie Baltijas jūras. Un visbeidzot, es, es Piekrītu tam, ko arī Savisārs kundze eh, šeit ir uzrakstījis par šo te eh, īstenību savienošanu labāk ar, ar ne Eiropas eh, Savienības valstīm, domājot pamatā Krieviju. Bet mans 19. priekšlikums, kurš varbūt tās it kā lec ārā no šī konteksta, bet būtībā tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo Baltijas jūras stratēģijam ir arī budžetā 20 miljonu eiro. Eh, kur ir paredzēta tieši pārobežu projektiem. Pārobežu projektiem tas nozīmē ar Krieviju, ar Baltkrieviju, ar tām valstīm, kas robežojas ar Eiropas Savienību. Un līdz ar to šis ir tas īstais dokuments, kur mēs varētu politiski dot atbalstu šāda veida jautājumiem, kur nav tikai investīcija jautājums pierobežā, kāpēc smagās automašīnas sastrēgst, bet tur ir arī jautājumi, kas prasa politisko ietekmi no Eiropas Savienības, ne tikai no Latvijas dalību valsts puses, teiksim, vai, vai Igaunijas vai Somijas. Uh, Tā kā es aicinātu šo izpratni uzturēt. Paldies! Thank you. Mr. Rubik. Rubik, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu sākt ar to, ka izteikt atzinību Kūna kungam, eh, kurš ir spējis apvienot, varbūt kādreiz pat neapvienojamus uzskatus par vienu un otru jautājumu, kas ir skarti šajā dokumentā. Vispār makro reģioni kā tādi, tā ir pietiekami jauna parādība Eiropas Savienībā. Ja mēs skatāmies uz reģionu, kura stratēģiju mēs šodien apspriežam, tad tur atrodas gandrīz trešā daļa no Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tur atrodas arī tādas valstis, kas neietilpst Eiropas Savienībā. Tur dzīvo apmēram 100 miljonu iedzīvotāju, kuri, protams, savu labklājību un savu nodarbinātību saista lielā mērā ar to, ko var dot jūra. Es nevisai saprotu, kāpēc tie transporta koridori, un nu, es esmu jauns eh, deputāts, tādēļ man piedodams, ka es nevisu saprotu, ne visai saprotu, kādēļ tie transporta koridori kādreiz tiek veidoti tādi īsi, nevis, galā, nevis līdz galam. Taču nav neviena transporta koridora, kas varētu savienot, nu, kaut vai, teiksim, mm, sākot no Berlīnes līdz Rīgai, un Rīga, kā mēs saprotam, tāpat kā Talina un e, arī Lietuvas valsts ir pēdējās valstis robežās ar Krieviju. Ar Krieviju, es saprotu, Eiropas Savienībai ir liela un laba sadarbība, bet viens otrs jautājums, vai nu politisku vai citu apsvērumu dēļ, tomēr tas, ko varētu dot šādu pilnvērtīgu ekonomiska sadarbība, kaut kādā veidā neizdodas. Kad apskatāmies, kādēļ un kādam nolūkam tika radi, radīti šie e, makro reģioni, tad tur ir skaidri pateikts, ka pirmā vietā tā ir, tā, tie ir jautājumi, kas saistīti ar eh, ekoloģiskiem jautājumiem, un otrā vietā ir ekonomiskie jautājumi. Tam visam var piekrist. Uz kā rēķina to visu organizēt un panākt? Nu, pagaidām tas ir tikai tie kohēzijas līdzekļi, ko saņem katra dalība valsts, un tas, ko katra dalība valsts var no savas puses izdalīt. Mēnesi atpakaļ notika tāda diezgan plaša šo problēmu apspiešana eh, saistībā ar Baltijas jūras reģionu Rostokā, kurā man arī bija gods piedalīties. Un tur šie jautājumi arī tika izskatīti un, un par tiem tika runāts, piedalījās arī komisijas pārstāvi tur. Es nestādos priekšā tādu Eiropas Savienības karti, kur būtu 5, 6 vai kaut vai 10 makro reģioni un pa vidu kaut kas tāds, kas ma makro reģioniem nepieder. Tā mēs nekādu izlīdzinājumu nedabūsim, jo katrs makro reģions prasa sev ekonomisko piesaisti noteiktu, un kurš tad viņu dos? Un kas tad tie, kas ne, neiesaistīs makro reģionās, tās valstis jau neko nedos. Es domāju, ka Eiropas komisija šeit vajadz, vajadzētu ļoti krietni un pamatīgi padomāt, kā visu to izdarīt. Manuprāt, tais priekšlikumas visi, kas te ir un, un tas, ko tai dokumentē mēs apspriežam, lūk šis kohēzijas eh, nozīme, kohēzijas stratēģija, nu, nav šeit līdz galam izstrādāta un viņi tur nav līdz galam saredzama. Kopumā, protams, es arī atbalstu šo dokumentu un, un uzskatu, ka viņš ir balsams un viņš būs solis uz priekšu mūsiem kopējiem darbam. Paldies! Thank you, Mr. Paldies! Vai Kūna kungs vēl vēlas kā reaģēt uz izskanējušiem komentāriem, jautājumiem? Lūdzu, Kūna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, protams, ir jauku uzzināt, ka kopumā lielos vecumos mēs esam viensprātis. Un, protams, kohēzijas eh, politika, tās mēģis ir tuvināt dalību valstis, eh, kurām ir dažādi nu, ekonomiskās attīstības eh, līmeņi un dzīves standarti un tā. Un paturot to prātā, skats, ka ir svarīgi, lai arī attiecīgās, attiecīgās transporta koridori un, un iespējas arī tiktu mobilizēti un paplašināti, jo ir svarīgi, lai no vienas puses varētu sasniegt šos reģionus, un no otras puses arī, ja ir runa par tirzniecību, piemēram, nu, tad, tad arī jānokļūst arī pie lielajām mēķa zemēm, nu, kur tad ir šī klienti, sacīsim, kur ir pircēji, ja? Un tāpēc eh, mēs, kā cilvēks narbas transporta politika, mums alaži ir jāskatās to, lai mēs eh, mm, nodrošinātu to, ka šie tie transporta tīkli uh, palē, palīdz eh, sasniegt arī tālās zemes. Tacīsim. Un tāpat arī tas mums eh, sekmē mūsu attiecības un saikni ar eh, austrumu kaimiņiem, un tā tam būtiski nozīme šī, šī reģiona attīstībā. Un Baltijas jūra šeit ir svarīga, protams, es jau to norādīju, un tāpēc 15. un 6. grozījums. jums mūsuprāt ir pieņemami, tos mēs varam iestrādāt. Būtībā mūsu kopējā tātad atzinumā mēs tos arī iekļausim. Tālāk, kas attiec uz uh, ostu konkurētspēju. Es domāju, ka tas eh, mēķis arī ir, ir saprotams, to mums vajadzētu atzīt, protams, tam uz kopējā Eiropas stratēģija, eh, lai ne, no tās neciestu arī kopējā Eiropas Savienības kuģniecības eh, stratēģija. Un tas tiek atspoguļots arī iepriekš pieminētā dokumentā, tātad jūras politikas nākotne. Un šeit jāņem vērā, protams, arī Baltijas jūras reģiona intereses. Arī šeit jāuzmanās, lai, protams, virknē dalību valstu nav runa pat par, par vidas standartiem vai kuģu drošību, bet, eh, bet eh, tiešām eh, ir, nu, tā tad nedrīkst aizmirst par šo ostu konkurenci, kad tā tad aizpildīties dažādiem apstākļiem. Tālāk, turisms, turisms, protams, arī kā ekonomisks faktors spēlē ļoti lielu nozīmi. Baltijas jūras reģionā, un te arī runa par šī reģiona sasniedzamību, par, par, par infrastruktūru, jā, tam ir ļoti liela nozīme. Uh, turisms eh, un tāpat arī, protams, arī eh, tranzīts spēlē ļoti lielu lomu un tāpat tik pieminēts eh, riteņu turisms, vēl turisms, un mēs visi zinām, ka tas ir svarīgs faktors. Tas, kas attiec uz veselību, uz tātad turismu, kur mēģis ir veselības apsvērumi, tas arī tātad šeit ir svarīgi. Tālāk Rail Baltica. No nu, dažā, dažādu iemeslu dēļ šis projekts tiek tātad ir, ir nedaudz iebuksējis, nu, Baltijas valstīm pašām savā starpā ir varbūt jāvienojas, ja tās vēl šo maģistrālu izbūvē, tātad tiešām tiek rādīts ar pirkstu, kurš tad tur vainīgs, bet nu, šīm valstīm tiešām vajadzētu 12, 13 vai cik vēl tur pusē vienoties par to, kā tad ir kopējie mēķi un, un, un kā tad šos kopējos mēķus sasniegt. Bet svarīgi ir tas, ka runājot par Baltijas jūras reģionu. Nu, lai tātad mēs tiešām šo reģionu tā, tā kārtīgi un sistemātiski sakārtotu. Jābūt skaidrībām. Nu, sacīsim, piemēram, par šiem te vēģenatoru parkiem, ka, kas tiks ilgāk izpildēt varbūt, tātad runājot par, par kurniecības drošību. Um, tad, tad, tas arī jāņem vērā, tad, kur to izpildēs, jo jāsaka, Baltijas jūra ir viena no visplašāk apkuļotiem, visbiezāk, visbiezāk, sacīsim, izkuļotajām jūrām pasaulē vispār, ja mēs salīdzinām to ar, ar, ar, ar, ar mm, kuģniecības blīvumu citā, citos reģionos. Un tas jāņem vērā, tad šie kuģniecības drošības apsvērumi jāpaturprātā, domājot par citādiem, par citu projektu attīstību. Un tad jādomā arī, kur tad varbūt vairāk jāpiestrādā pie loči, loči izglītības, kaut kāda rādara varbūt jāizbūvē, lai izvairītos no kādiem negadījumiem ar kuģiem, jo Jo tas, protams, tad krietni apgrotinās uh, turismu plūsmu un, un, un, uh, un uh, tātad uh, dažādu apmeklētāju ierašanos Latvijas jūras krastos un tā. Un kopīgi jādomā arī par to, uh, Es zinu, ka līdzinājais transporta komisārs ir par Nord Stream runājot projektu, daudz, daudz runājis un pat attīstību. Tas, protams, ļoti svarīgi, bet ir ļoti šāds liels projekts izbūvēt, jāiztaist aktīvāk citas valstis. Tātad kādu um, kopīgi pārdomājot um, gan eh, elektrības projekts, gan gāzes piegādes projekts, eh, tā teikt, tos kopīgi izbūvēt, kur tad ir uh, jāņem vērā citas lietas, lietas, es sacīsim, šāds projekts izbūvēt arī zvejniekiem savas intereses, sacīsim, kuras ir kāds zvejas vietas, sacīsim, tāpat ir par turismu, kur tas varētu izjaukt turismu iespējas un, un arī uh, ekoloģiskos aspektus. Jo tikai, lūk, vis, visaptaroša pieeja var nodrošināt šādu mm, tātad, mūsu pilsoņu labklājību un attīstību. Nu, ko paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās grozījuma izstrādē. Tātad, kas piedalījās šajā te stratēģijas izstrādē Baltijas jūrā. Nu, mūsu mērķis, protams, ir tāds, ka cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā, lai viņi arī piedalītos šajā attīstībā, viņiem būtu ekonomiska izaugsme un iespējas, un lai šis reģions kā makro reģions uh, būtu gan konkurētspējīgs un, un varētu stāvēt līdzās arī citiem Eiropas makro reģioniem. Paldies! Paldies, Kunkungs, no ko balsojums par šo ziņojumu arī rīt no rīta, tāpat kā par citiem ziņojumiem. Nākamais tā kārtīgs punkts. Tātad uh, spiedienu konteineru, uh, mobilo konteineru transports. Eh, es esmu atbildīgais. Es jūs aicināju neizstrādāt papildus ziņojumus, kā eh, grozījums, respektīvi, un dot man mandātu eh, stāties sarunās ar komisiju, balstoties uz manu darbu. Nu, jāsaka, pats esmu izstrādājis nelielu grozījumu, citu grozījumu nebija, tā kā liels paldies, ka jūs sadarbojāties un, un uh, sekojāt manam uh, aicinājumam. Tātad pārtumēs spēdien iekārtas. Uh, Viens neliels grozījums jāņem vērā padomas nostāja, kas ir konkretizēta vadlīnijās, kas ir domās direktīvas īstenošanai. Tātad šīs vadlīnijas būtu jāizstrādā ciešā saistībā nacionālajām kompetentajām iestādēm, kas atbild par šīs direktīvas īstenošanu. Es domāju, tas ir diezgan loģisks um, uh, ierosinājums un uh, atbilstoši deleģēto aktu, tātad uh, risinājumu, kāds ir pieņemts arī direktīvā par lolēm dzīvniekiem, izmant, es vēlos aicināt izmantot šo pašu pieeju arī šeit, un tas mums dot iespēju ļoti ātri beigt diskusijas par šo failu, par šo direktīvas projektu. Un tādēļ es uh, nākšu klajā ar virkni mutisku grozījumu, kas uh, sevi atspūkļos šo kompromisu risinājumu par deleģētiem aktiem un rītdienas komitejas sēdi likšu priekšā. Mutiskie grozījumi, ko stādīšu priekšā, uh, balstās uz to, ka ir nepieciešams atsaukt dele, delegāciju, tāpat arī tā runa par uh, delegētiem aktiem un sacīts, ka konkrētais formulējums nekādā ziņā nav stāsts par precedentu uh, nākotnē izmantojumiem delegētiem aktiem. Tas ir tāds īslaicīgs risinājums, kamēr parlaments turpina izsvērt uh, savu nostāju, savas iespējas šajā jomā konstitucionālietu komitejā. Un kā es sacīju iepriekš, šī direktīva ir vienkārši pārskats, kuras mērķis ir vienkārši precizēt un, un uh, patreizēju likum, likumdošanu un nodrošināt pēc iespējas augstāku drošības aspektu ievērošanu mobīlo pārvietojumu spiedienu iekārtu pārvietošanā. Aicinu jūs atbalstīt šo te atzinumu, jo uzskatu, ka pieņemot šo dokumentu tiks uh, saglabāts augsta līmeņa drošības uh, aspekts pārvietojumu spiedienu iekārtām. Direktīvas pārskats bija nepieciešams tādēļ, ka ir gadu gaitā dažādos likumdošanas aktos notikušas izmaiņas, tāpat arī noslēgt vairāk startautisku nolīgumu attiecībā uz pārvietojumu spiedienu iekārtām, un līdz ar to patreiz spēkā esošie tiesību akti ir pārāk nu, sarežģīti un vietām pat pretrunīgi. Ziņojuma projektā iekļautie grozījumi aicina tātad precizēt definīcijas, kas ir pārvietojumās spiedienu iekārtas, un mēs aicinām komisiju izstrādāt vārdlīnijas vadlīnijas, kas eh, sekmētu šīs eh, direktīvas normu praktisko ieviešanu, kā arī precizē to, ka atbilstības izvērtēšana nav nepieciešama vairākos gadījumos, kad pastāvušās iekārtas jau tiek izmantotas vienīgi un tikai reģionāliem un dalībvalsts nolūkiem, tātad nav pārobežu aspekta. Esmu apmierināts un gandrīz ar padomus ierosinātajiem grozījumiem, jo tie arī atspoguļo tās izmaiņas, kuras, eh, manuprāt, arī bija nepieciešams šajā ziņojumā. Un es ceru, ka rīt me, jūs pieņemsiet arī manas mūtiskos ziņojumus par delģētiem aktiem, kas mums dos iespēju tāds pēc to tālāk, un celt priekšā šo dosie plenāru sēdē pirmā lasījuma apstiprināšanai. Padomi ir norādījusi no savas puses, ka tā varētu pieņemt manas ierosinātos grozījumus tekstam. Un kāda ir argumentācija, kāds tad ir vēsturiskais fonds, sacīsim? Ja nu dažādiem konteineru tipiem, kas tiek izmantoti pārsvarā uzšķirās gāzes pārvadošanai, pārvadāšanai, tātad šo te iekārtu, tātad mērķis ir nodrošināt to, ka mm, attiecīgi gāze tiek transportēta dalībās starpā atbilstoši augstiem drošības standartiem bez atsevišķas autorizācijas dalību valstīs. Tā, tas tiks nodrošināts eh, izstrādāt kopējus izstrādes eh, tehnisko standartus un certifikācijas standartus. Uh, Uh, visām, visās kompānijās un tātad valstīs, kas nodarbojas ar šo pārvadāšanu. Jā, šis dosie pēc savas dabas ir tehnisks, jo direktīvas uh, saturs pēc būtības nemainās. Vienkārši tiek precizēti uh, standarti, kas pat labi ir spēkā, šie standarti tiek uzlabot, un, kā es sacīju, šīs normas ir nepieciešams tādēļ, ka gadu gaitā ir notikušas dažādas izmaiņas tiesību aktos, Un tāpat jāņem vērā dažādi starptautiskie nolīgumi, kas pat tam nākam stājušies spēkā. Nu, tā nu es ceru, ka manas izstrādātie grozījumi tiešām precizēs, uzlabos to, kas tad ir pārvietojamās bezpilniekārtas definīcija līmenī. Tāpat arī komisija cerams, ka izstrādās eh, šajā tam rezultātā praktiskās vadlīnijas šo normu īstenošanai, kā arī precizēs to, ka um, atbilstības izvērtēšana nav nepieciešama ikreiz, tad, ja attiecīgās iegādes attiecīgi kontinenti tik izmanto tikai reģionālā nelielā līmenī. Tātad. Nu tā, un es ceru, ka ar jūsu atbalstu rīt, rītā mēs varēsim balsot pār šo ziņojumu, plus manī vēl mūzikai ziņojumu, kurus tikko pieminēju, mūzikai grozījumi respektīvi, un, un tas arī gala rezultātā mums dos iespēju panākt pirmā lasījuma vienošanos ar parlamentu. Jo, kā es sacīju, es personas, kas apmienāts un gandrīz ar šo te ziņojumu. Un Groškungs vēl lūdzu vārdu. Lūdzu, jā, paldies priekšsēdētājiem. Kolēģis Koks arī nav mūsu starpā šodien izsakos viņa vārdā. Viņš saka, ka ir jāatbalsta jūsu grozījumi, arī mutiskie grozījumi. Es domāju, ka šī tehniskā pielāgošana, tehniskie pielāgojumi tiešām ir nu, nepieciešama, tur viss ir kārtībā. Un, protams, jo sevišķi runa par pārobežu transportu, tam būs ļoti liela pievienotā vērtība. Tas uzlabos drošību un Ne, protams, ka pārobežu pārdām šajā jomā nedrīkstētu novest pie tā, ka krītās šeit drošības standarti. Un manam reģionam sevišķi ir tas ir svarīgs šis aspekts. Un mēs vēlamies atbalstīt eh, jūsu sacīto arī par šo, eh, jūsu grozējumiem. Un, Grozījumu nav daudz, un tāpēc, ja mans komentārs būs īsts, jūs varat rēģināt, es ar mūsu vienbalsīgu atbalstu. Paldies! Paldies, Maisnēras kundze, valdība pārstāv. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, mums prāt ir diezgan liela vienprātība mūsu starpā šeit. Jūs bijāt ziņotājs, tad referents šeit, jūs norādījāt, ka tas tehnisks ziņojums, saturs nav mainījies, runa tikai par to, lai novērstu, zināms, eh, pretrunas tiesību aktos no 99. Eh, gada, tātad, lai šo direktīvu pielāgotu šīm izmaiņām, un tāpat, lai arī uzlabotu drošības aspektus. Uh, Uh, ja runa par pārvietojamo spiedienu, iekārtu pārvietošanu un bīstamo kravu pārvietošanu, jūs jau arī apelējāt pie mums goda prātā sacīt, lai mēs arī vienbalstīgi tā, tā, tā, tā balstot par to. Nu, un to tā arī darīsim, neierosināsim, neierosināsim nekādas grozījumus, sekosim jūsu aicinājumam un, un uh, varat ar to droši rēķināties. Bet vēl. Daudz arī īpaši pateikties Simpsona kungs jums kā referentam par jūsu darbu un arī uz to, ka Nu, jūs arī paskaidrojāt, kas ar šiem daļietiem aktiem notiks, ja? Paldies, ka jūs arī to zinām, jo Lisabonas līgums savā ziņā ir tagad anulējis komitoloģijas procedūru, un tas mums dod iespēju tagad, tagad arī nu, brīvāk darboties un tā, bet tas, protams, nenozīmē, ka Eiropas parlaments, kas ir Eiropas pilsoņu balss, un, un kam būtu tiesības citēloties ir transporta jautājumos, ka mums būtu, nu, iespējas arī nu, aktīvāk piedalīties šādu tiesību aktu apsvēršanā. Tā kā es pilnībā atbalstu arī jūs ierosinājumu un skim ierosinājumu par deleģētiem aktiem, nu un rītā jūs arī to balsojumā redzēsiet. Paldies. Thank you, Mensch, Brian, jetzt muss. Krāmer kungs. Eh, nu jā, ja runa par, par, par, par mūsu frakcijas viennozīmīgu atbalstu, nu. Uh, Nu, jā, te uzmanīgi jā, jāskatās pēc, izskatās, ka tagad visi liberāļi, nu, kas te viensprāts, nu, netaktēji to nepareizi, nav tā, ka mēs tagad pa visu būsim tam viensprāts, bet lai nu kā par šo ziņojumu gan mēs balsosim par. Thank you, Michael. I was trying desperately to find... Paldies, Mihail. Jā, es eh, mēģināju kaut kā telespējas arī kaut kur iedabūt pārējumiem, kas vienkārši jautājumā, bet neiztevās. Nu, ah, nu jā, bet ja tad no, no Ķīnas kaut kur ar vēsturiskiem vilcieniem es, nu tad varbūt kas sanāk, saka, vai komentāri. Paldies, priekšsētāji. Es gribētu eh, tomēr izteikties un paskaidrot, ka tas, ka mēs neizteicāmies, nenozīmē, ka mēs jūs neatbalstam. Gluži pretēji mūsu politiskā grupa jūs atbalsta simtprocentīgi. Un mēs vēlam jums veiksmu šajā darbā. Paldies, eh, Zils kungs. Atbalstam, jo tiešām drošība pārobežajā satiksmē būtu tikai uzlabosies pēc jūsu labojumiem. Un tīpaši man eh, tiešām ir, es izsaku jums cieņu par to, kā jūs eh, iedziļinājāties jautājumā par pārvietojumu spiedienu iekārtām um, eh, un uh, zīmes pi uzlikšanu. Paldies. Thank you all very much. Mr. Pasquarelli from the Commission. Paldies, Pasquarelli kungs, komisijas uh, pārstāvi. Ja jūs man atbalstīsiet, tad es tik tiešām nonākšu briesmīgās grūtībās. Jā, es tik tiešām jūs atbalstu un paldies par konstruktīvo darbu, lai sasniegtu šo vienošanos eh, pie dokumenta, kas ir ne tikai tehnisks, bet arī ļoti svarīgs nozarei un uh, iekšējā tirkus eh, funkcionēšanai. Liels paldies! Paldies! Balsošana par šo jautājumu būs rīt. Liels paldies komitejas locekļiem pēc sadarbību pie šī tehniskā ziņojuma. Līdz ar to esam noslēguši sanāksmes atklāto daļu un tagad turpināsim ar koordinātoru sanāksmi, kas ir paredzēta 17.30. Ja visi koordinātori ir ieradušies, tad mēs varētu uh, Uh, gluži vienkārši ieturēt 5 minūšu pārtraukumu un sākt pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Tātad 5 minūšu pārtraukums.